Mes chers collègues, je vous propose de... Dārgie kolēģi, es piedāvāju uzreiz atsākt mūsu darbus. Mums patiesi ir tāds ļoti piepildīts rīta cēliens ar viedokļu apmaiņu par daudziem uh, nozīmīgiem tematiem. Un, piemēram, mandāts par uh, trilogu 2012. gadam Un tad uh, balsojam, un no pulkstens 11.30, tātad balsojums no 11. un sākot no 11.30, darba sēve kopā ar budžeta kontrolas komiteju. Tajā piedalīsies budžeta komitejas un budžeta kontrola komitejas deputāti, viedokļa apmaiņa uh, kopā Inga Gresla, Rivelīnī, Kungs, uh, budžeta kontrolas komiteja par nozīmīgo uh, jautājumu, proti finanšu reglamentu. Sāksim uzreiz ar 11. darba kārtības punktu. Eiropas skolu sistēma atzinams. Damjans Abats ir mūsu referents. Paldies par to, ka esat tik precīzi ieradusies. Lūdzu, jums uzreiz vārds ieradies. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un sākumā atgādināšu kontekstu un struktūru par atzinumu par Eiropas skolām un īstermiņu un ilgtermiņu redzējumu. Jūs zinat, ka šis jautājums un atzinums ir ļoti tā aktīvi skatīts, un daudz vecāki ir pie mums ir vērsušies, un arī petīcijas, lūgumraksti. raksti ir rakstī, rakstīti, kā arī darbinieku arotbiedrības ir vēršas pie mums. Tas ir tāds delikāts jautājums, kas tiek skatīts budžeta komitejā. Un pirmā lieta, ko es gribētu atgādināt, ir tā, ka e ES 60% maksā skolu budžetā un 22 uh, dalībvalsts un uh, 18 uh, skolēnu uh, vecāka maksā. Uh, pieeja, eh, respektīvi eh, iespēja mācīties eh, Eiropas skolā, ir fiksēta darbinieku statūtos. Un tas skar pirmām kārtām finansējumu, par ko mēs tagad runājam. 5000 ir skolēnu pieaugums, un tas rada papildus izmaksas ES arī, un Eiropas skolas ir uh, ļoti labus eh, panākumus eh, sasniegušas. Viņas mēģina arī samazināt izmaksas, eh, ir pieaugums skolēnu skaitā. Un uh, budžets uh, tomēr pieaug. Komisija uh, piedāvā pieaugumu budžetam, kas ir mazāks nekā uh, finanšu programmējumā. Desmit miljonu vidēji ir šī summa. Uh, Bet nu jāskatās uh, aktuālā budžeta kontekstā. Un vidējie izdevumi uh, pieaug par 1,3% un komisija uh, pie dāvā 1,7% pieaugumu Eiropas skolām. Un ievērojot to, ka pieaugums, ko piedāvā komisijas, ir mazāks nekā tas, kas ir finanšu programmējumā paredzēts, bet lielāks nekā administratīvo vidējas pieaugums. Uh, Un uh, līdz ar to īstermiņā, runājot par šiem jautājumiem, mums ir iespēja uh, pārdomāt arī par ilgtermiņu un skatīties tādā strateģiskā skatījumā par uh, lomu un nozīmi, mm, kāda varētu būt Eiropas skolām. Tā tad viens jautājums un divs, divi ierosinājumi. Tātad es gribētu, lai komisija ļoti caurskatāmi runātu par savu finanšu pienesumu. Jūs zinat, ka Eiropas uh, ierēģņu uh, algas uh, no tām tiek um, atvilkt nodokļi, kas arī ir domāti uh, skolu finansējumam. Un es gribētu zināt, cik tas precīzi ir un cik daudz ir izmantot, lai uh, finansētu Eiropas skolas. Un bez tam uh, nākošais par vēlmēm reforma, kas tika pieņemta 2009. gadā, tai jābūt vērstai uz dažādību. Un to, ka jāievēro to, ka bērni, kas mācās skolā, nāk no ļoti dažādām vidēm. Skolām uh, vajadzētu domāt par finanšu autonomu uh, apkādu un resursu optimizāciju. Nu, tas ir nedaudz konteksts. Uh, šim atzinumam. Tagad par termiņiem. Grozījumi jāiesniedz uh, līdz 27. maijam, un uh, mēs balsosim 15. jūnijā. Un uh, 17. lūdzu, ja tas ir uh, iespējams. Jo ar uh, Kavadas kungu no kultūras uh, komitejas mēs. Uh, vēlamies to vēl saskaņot pirms galējā balsojuma jūnijā. Un mēs labi sadarbojamies ar kultūras komiteju šajā jautājumā. Très bien. Merci beaucoup. Ļoti labi. Paldies referenta kungam. Vai ir piezīmes vai jautājumi zālē, ko jūs gribētu uzdot mūsu referentam? Es gribētu atgādināt, ka jautājums ir nozīmīgs. Man tas personīgi arī skāra, kas notika budžeta komitejas uh, priekšā, uh, kad tā tikās uh, ar Levandovska kungu. Uh, un viņš prezentēja 2012. gada budžetu, un trīs ceturdaļas no runātājiem mūsu komitejas uh, deputāti, kas uzdeva jautājumu Levandovska kungam, bet um, tātad trīs ceturdaļas no deputātiem runāja par šo tēmātu. Tātad es saprotu, ka tas ir uh, jautājums, ko daudz kolēģi uzskata par nozīmīgi. Mēs izskatīsim Frančiskas Balzānī ziņojumu par trilogu, par mandātiem, un ir viens no paragrāfiem, kas skar tieši šo jautājumu arī. Un a, gribu vēl teikt, ka tāpat kā Damiens Abadi jau pieminēja rīt, Nepagaidiet, tūlīt konkretizēšu. 17. Atsmirkli pagaidiet, kolēģi. Tā tad rīta būs uzklausīšana ar, ko Kavads kungs ir organizējis, un jums Kobuņos ziņās ir saraksts ar tiem, kas aptuveni no 12 valstīm ieradīsies un runās par šiem jautājumiem. Un tagad viedokļu apmaiņa no 10. līdz 12. Zālē 1G1 šajā pašā ēkā, šajā pašā stāvā, pavisam tuvu. Tātad no 10. līdz 12. būs šī uzklausīšana. Un uh, grozījums var iesniegt līdz 2017. Tātad mēs pārnesam grozījumu iesniegšanas termiņu. Sidonija vēlas uzstāties. I'd like to, uh... Es gribēju atvainoties Damienam par to, ka ierados novēlotu sanāksmi, bet es tomēr gribēju izteikties, jo uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un Damiena atzinums labi ataino to, ko mūsu komiteja varētu par šo jautājumu teikt. Es negribu vēlreiz atkārtoties, bet uzskatu, ka Eiropas skolas ir svarīga lieta un būs daļa no sarunām par nākošā gada budžetu. Mums nevajadzētu izvairīties no šī jautājuma, tāpēc ar prieku dzirdu, ka rīt būs uzklausīšana. Eiropas skolas ir ļoti svarīgas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Eiropas parlaments ir darba devējs. Un darba devējiem ir jāpilda savu pienākumu pret darbiniekiem. Protams, ka šis jautājums nav tikai parlamenta ziņā, bet mums, parlamentāriešiem, ir jāatceras, ka Eiropas skolas ir daļa no mūsu pienākuma. Ko šeit es ar to domāju? Šo skolu darbinieki ir cilvēki, kas ierodas šeit no savām mītnes zemēm uz īsāku vai ilgāku laiku. Un Eiropas skolas uh, dod iespēju bērniem un darbiniekiem apgūt valodas, apgūt savu kultūru un iespējams arī vēlāk reintegrēties savās mītnes zemēs pēc tam, kad vecāku darbs šeit beidzas, vai viņi atgriežas savās mītnes zemēs, kad jau ir pieauguši. Tieši tāpēc Eiropas skolas ir svarīgas. Otkārt, mani kaitina diemžēl tā tas notiek, ka deputāti nav gatavi pieņemt to, ka šo skolu izmaksas pieaug, bet tas ir tikai dabīgi. Un tas ir dabīgas sekas cilvēku darbā pieņemšanas politikai kopš 2004. gada, kad tika uzsāktas reformas 2004. gadā Tad godīgi sakot, doma bija tāda, ka jāpieņem darbā cilvēki no jaunām dalībvalstīm pēc par pēc iespējas zemāku darba samaksu. Tas nav nekāds noslēpums. Un sekas bija tādas, ka šie te darbā pieņemtie cilvēki bija jauni, Ceturtajā gadā tika pieņemti darbā cilvēki, kas bija tikko beiguši augstskolas, varbūt divus, trīs gadus pastrādājuši savas karjeras sākumā. Viņi ieradās Briselē, šeit varbūt bez arī ģimenēm, bet nu ir skaidrs, ka šādi cilvēki aprecās, un ja kādu tas izbrīna, tad šiem cilvēkiem ir arī zināmas problēmas, jo izskatās, ka uh, darbinieki par lētu, mazu darba samaksu ir vienkārši bijuši, bijusi ilūzija. Mums būtu jāpriecājas, ka šiem cilvēkiem ir bērni, jo problēma jau ir ar zemo dzimstību. Un mums, kā darba devējiem, ir jānodrošina, ka cilvēki ir laimīgi, ka viņiem ir bērni, viņi jūt stabilitāti, bet nu, arī ir skaidrs tas, ka šādiem cilvēkiem dzimst bērni, kas vēlāk kļūs par Eiropas skolu skolēniem. to bērnu skaits, kas nav Eiropas darbinieku bērni, samazinās. Tātad šo bērnu skaits samazinās, un galvenokārt skolās mācās Eiropas institūciju darbinieku bērni. Nu, ir skaidrs, ka laba izglītība vienmēr ir izaicinājums, tas nav viegli nodrošināms. Es sagatavošu arī nelielu grozījumu, Damjān, ja jūs atļausiet, jo, manuprāt, preambulā būtu jāpiemina no kurienes tad rodas šī problēma, kāpēc ir šāds izaicinājums, kuru mēs vēlamies risināt. Paldies! Paldies, Sidonija! Es domāju, ka Damjēls Abats ir labi sapratis jūsu um, izteikto un, protams, būs arī ļoti atvērts grozījumiem, ko jūs iesniegsiet. Ja citu komentāru nav, tad vēlos teikt jums pateikt paldies arī referentam. Atgādināšu, ka uzklausīšana rīta kultūras komiteja no rīta un grozījuma iesniegšanas termiņš rīt pulksnes 17. Un balsosim par Damjana Bāda atzinumu budžeta komitejā 14. un 16. jūnijā. Kultūras komiteja uzklausīs mūsu atzinumu un balsos jūlijā. Tātad es tagad lūdzu jūs pievērsties 8. un 9. darba kārtības punktam. Došu vārdu Raimaram Bēge, kas izteiks savus pēdējos priekšlikumus par jautājumu, par kur esam jau daudz runājuši kopš pagājušā gada. Un uh, tagad, nu, jāpieņem tāds galējs uh, lēmums. Raimer, lūdzu. Jā, vielen dank, äh, Herr Vorsitzender, liebe Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Varu izteikties īsi patiesībā. Vienā no pēdējām sēdēm mēs jau runājām par tālāko rīcību vai ir iespējas tā saucamo Lisabonas paketi piekrišanas procedūrā uh, izskatīt tiešām ar tādām diskusijām, lai neiekļūtu šajā te strupceļā kad parlamentam ir jāpasaka tikai jā vai nē. Man nedaudz jāatvainojas, jo bija nedaudz sajukums ar sēžu plānošanu, arī ar sura komitejas koordinatoriem, un uh, bija grūti to saskaņot ar Ungārijas prezidentūras laikiem. Vakar vēl organizējām vienu tikšanos ar uh, ēnu referentiem, uh, bet tas bija diezgan tā pēdējā brīdī, un uh, Aidegārde Sabal bija īsi klāt pie sarunām, bet es gribēju vienkārši dot iespēju tieši runāt ar padomas uh, budžeta komitejas priekšsēdētāju, lai redzētu, vai vispār ir manevrēšanas iespējas no padomas puses, un izskatās, ka tā nav. Man ir iespējas, ka daudzi padomē saka, kāpēc mums uh, tagad, uh, ja ir tāda nepieciešamība, jāveic pielāgojumi daudzgad finanšu schēmā un iestāžu nolīgumā, ja mēs jau tāpat drīz sāksim nākamās sarunas par daudzgad finanšu schēmu, jeb DFS. Un uh, tas, kas ir šodien, ar to mēs varam tīri labi iztikt turpmākos divus gadus. Tas nav mans viedoklis, bet tāds ir mans vērtējums par uh, uh argumentiem no padomas puses pēc tam, kad komisija 3. martā 2010. gadā iesniedz savus priekšlikumus, atgādināšu jums to vienkārši. Tad pagājušā gada septembrī pēc tam uh, mums tika pieņemts uh, lēmums plenārsēdē pirms sarunām uh, novembrī un decembrī. Izstrādājam arī vēl priekšlikums, kā mēs stādām abu šo nolīgumu korekcijas uh, Un uh, no otras puses, uh, janvāra sākumā uh, padomas Ungārijas prezidentūra pārņēma to, ko Beļģijas prezidentūra bija sagatavojusi, bet faktiski nebija nopietnu sarunu ne pagājušajā gadā, ne šogad. Gribu skaidri pateikt, ka tas nav prezidentūra dēļ padomē, kas bija ļoti atvērtas, bet tas bija tāpēc, ka nav nekādas manevrēšanas iespējas, jo vienkārši vairākums padomas neko negrib darīt. Un, eh, protams, mēs esam situācijā, kad eh, no vienas puses eh, runājot par elastības ierobežošanu attiecībā uz 0,03%, tur ir atšķirīgs juridisko dienestu vērtējums no padomas un parlamenta. Tur, protams, var vērsties kopienu tiesā. Es personīgi neuzskatu, ka tas ir labs uh, risinājums, jo tas eh, neko neatrisinās, jo jautājums ir par to, vai tad tur cīnīties, ko mēs tur panāksim, vai uh, pastāvēt tagad, palikt pie tagadējā iestāžu noliegumu, līdz būs jauns, vai arī tad panākt, ka tas tiek atcelt. Tas ir ļoti interesants jautājums, kad uh, tiešām ir runa par uh, korekcijām. Šobrīd vēl tas ir tāds teorētisks jautājums. Vienlaikus gribu atgādināt, uh, to jūs redzat arī darba dokumentu pielikumā, ka mēs vēlreiz lūdzām juridiskajam dienestam uzskaitīt, kas tad atkristu šajā iestāžu nolīgumā, kas tagad ir spēkā, jo atsevišķi pānti iestāžu nolīgumā ir uh, konfliktā ar Lisbonas līgumu. To jūs atradīsiet pēdējā lapusē pievienotu klāt, un tas nozīmē, ka, ja risinājums netiks rasts, tad uh, pārējais viss paliek spēkā, kamēr nav jauns nolīgums. Vienlaiks jānorāda uz to, ka tas, diemžēl, ir tāds piemērs tam, ka mums nav pietiekam daudz noteikumu starp institūcijām par to, kā tad eh, mums rīkoties jaunajā kompetenci procedūrā. 3.5. pāns uh, ir uh, nozīmē to, ka parlamentam nav koplēmuma procedūra budžeta procedūrā. Un uh, Mums ir jāvienojas, kā atvieglot uh, lietas, kā vieglāk sadarboties, un šobrīd situācija nav apmierinoša. Vienlaikus mums ir, uh, ņemot vērā juridiskās tradīcijas, kas ir jāievēro, mums kaut kad ir jāizsakās, jāizsaka savs viedoklis, un ņemot vērā, ka nav iespējamas sarunas, mums ir iespēja tikai pateikt jā vai nē, jo piekrišanas procedūra nozīmē jā vai nē, un sarunas ir jāveic iepriekš, lai līdz šādai situācijai vispār nenonāktu. Tāpēc es gribētu piedāvāt šajā situācijā kad uh, acīm redzami no padomas prezidentūras puses tiek teikts, ka vairāk par to, kas tagad par ārkārtas rezervi ir iesniegts, ka vairāk nekas nav iespējams, nav nekādas manevrēšanas iespējas. Un tāpēc gribētu jums piedāvāt noslēgt šo sadaļu. Iesniedzot 14. līdz 16. jūnijā ziņojumu, balsojums 27. jūnijā budžeta komitejā un jūlijā plenārsēdē pieņemot lēmumu par šo te piekrišanas procedūru. Un mans ieteikums būtu teikt, ka mēs piekrītam, ka mēs nepiekrītam. Un tas tad būtu uh, sākums jaunām sarunām, varbūt mēs saņemtu jaunu padomas projektu, un ja tas nebūtu iespējams, tad uzreiz pārietu pie sarunām par nākamo DFS. Varbūt, ka tas ir arī uh, atsaucoties uz, uz SWIFT uh, situāciju, un tā ir norāda uz to, cik vajadzīga ir saprātīga vienošanās starp parlamentu un padomi par to, kā mēs darbosimies piekrišanas procedūrā. Un šeit ir runa arī par ārējiem tirzniecības noliegumiem, lai mēs atkal neiekļūtu šādā situācijā. Bet uh, ar visu labo gribu, kas man ir, es šobrīd neredzu iespēju uh, rīkoties citādāk, kā plenārsēdē teikt nē, un tad jāskatās, kāda būs padoms reakcija. Paldies! Merci, uh, merci Raimer. Euh, de... Paldies, uh, Raimer, par šo prezentāciju. kas izriet no ļoti ilgām sarunām ar koordinatoriem un sēdēm, kāda tev vakar uh, bija ar uh, padomus budžeta komitejas priekšsēdētāju. Vairāk kolēģi grib izteikties. Un uh, pirmā Heidera. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Sākumā pavisam īsi jāsaka, ka uh, sociāldemokrāti piekrīt uh, tam, ko uh, Bēgas uh, kungs teica. Un mēs esam mēģinājuši visu padarīt, lai vienotos Un eh, arī no padomas puses jāsaka, ka nekāda eh, vēlme nebija redzama, un līdz ar to mums praktiski nu nav nekādas citas iespējas. Nu, jāsaka jā vai nē, un šajā gadījumā, nu tad mums ir jāsaka nē. Es nezinu, vai tas tā īsti pārsteidzoši ir, eh, ko padoma dara. Man liekas, ka mēs jau zinājām, kā padoma dažkārt rīkojas. Bet tas, kas man dažkārt pārsteidz, ir tas, ka nu tad mēs vispār vairs pa finanšu ietvaru nediskutēsim, tas ir uh, tikai tehnisks piemērojums. Jau tas vien ir diskutējams, ka tas ir tikai tāds tehnisks dabas jautājums. Un uh, viss nākošais ir tad pa nākošo finanšu ietvaru. Vakar mēs šeit, šajā komitejā, uh, redzējām, ka mēs nevaram uh, būtībā nu, paļauties uz to, par ko jau esam vienojušies, un kā tad mēs varētu vēl uzticēties tam, ka mums saka, ka viss notiks nākošajā finanšu perspektīvā. Un tas, ko padomu mums šeit piedāvā, tas ir tāds pavisam skaidrs mērķis. Un uh, Mēs teicām, ka šeit ar Ungārijas prezidentu runājot, ka tas nav tikai piemērojums. Bet uh, nu, tas ir nu, tikai vēl viens papildus simptoms par tām problēmām, kādas uh, Eiropas uh, Savienībai ir. Kā arī um, Eiropas Savienības padoms uh, iztrūktošo uh, teiksim, iesaisti Eiropas kopējā projektā, un tad eh, mums neatliek nekas cits, kā tikai teikt nē, un līdz ar to īstenot tos pienākums, kādas mums uzliek uh, eh, uh, eh, Lisabons līgums. Paldies, nākošais runātais. Uh, Man ir daži pavisam īsi komentāri, pēc tam, kad uzklausīju referentu. Pirmkārt, es gribēju par 4.1 parunāt kur ir teikts, ka padomi nav mēģinājusi uzsākt sarunas ar parlamentu. Vismaz man pieejamā informācija liecina par pilnīgi pretēju situāciju. Padomi iesniedza regulas priekšlikumu, bet parlaments nepiekrita eh, tur noteiktai eh, ro riska robežai un tāpēc sarunas netika uzsāktas. Runājot par nākošā gada budžetu un attiecīgām sarunām, es gribēju, runāt, es gribēju zināt, kas šeit ir nozīmīgāks - Lisabonas līgums vai starpinstitucionālais nolīgums. Un tam ir būtiska nozīme, jo mums ir jāzina, kāda procedūra jāizmanto balsošanā - piekrišanas pie, procedūra vai vairākuma procedūra. Paldies! Paldies, referents atbildēs par otro jautājumu. Nu, tās ir diskusijas par parlamentu juridisko domu, dienestu un, un komisiju un no otras puses ar padomus juridisko dienestu. Nu, un tas ir tiec pamatjautājums, un par to ir vēl jārunā. Tagad Helga Tripakundze. Jā, ich möchte. Jā, es gribētu atbalstīt Raimer Bēgs priekšlikumu. Aida arī pauda argumentus par to, un Raimers ļoti skaidri izklāstīja, ka politiski uh, no mūsu puses tiešām jāizsaka nožēls, ka uh, Eh, padome vairākumā nav gatava eh, pievērsties mūsu pracī, prasībām arī attiecībā uz procedūru, ka mums ir laicīgi jāiesaista nopietnās sarunās un eh, ka politiskais noskaņojums padomē vispār par nākamo DFS un finansējumu Eiropas līmenī tiešām nav pienācīgā līmenī. Uh, Raimers norādīja uz SWIFT un citām pārbaudēm uh, parlamentam saistībā ar padomi un uh, cik svarīgi ir būt vienotiem, paužot savu viedokli. Tāpēc gribētu viņa priekšlikumu atbalstīt, uh, tātad paužot uh, negatīvu nostāju plenārsēdē. Jo es domāju, ka šobrīd uh, ar piekāpšanos ar šādu politisko kursu mēs neko nepanāksim. Uh, bet, eh, protams, tam priekšnosacījums ir vairākums parlamentā, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši izgāzīsimies. Bet, nu, man politiskā nostāja ir skaidra. Mēs varam tā rīkoties, protams, tikai tad, ja ir nodrošināts pienācīgs vairākums parlamentā, lai varētu spēcīgi arī pārstāvēt sevi sarunās ar padomi. Merci, Elga. Paldies, tagad Anna Jensena. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzam, ka ir grūti dejot kopā ar kādu, kas īsti nezina, kur tad ved partneri. Es gribētu atbalstīt Raimera, mums ir jāpieturās pie esošās pozīcijas un jāizsaka savs nē jo pēc būtības e, mums nekādas tādas īstas diskusijas, debates, sarunas nav notikušas. Raimers ir izmēģinājis visas iespējas, un ir žēl, ka tā tas ir, ka situācija ir šāda, jo mums būs grūtības runāt par elastību saistībā ar nākošo daudzgadu finanšu plānu, bet šāda elastība mums ir nepieciešama. Šeit nav runa tikai par tehniskiem jautājumiem, lai gan tā tas varbūt varētu izklausīties, jo elastības trūkums padara neiespējamu Eiropas rīcību, uh, kādos īpašos gadījumos, piemēram, tad, kad Krievija nu, aptur gāzes piegādi Bulgārijai, un mēs tad nevaram vienkārši teikt, ka mēs tagad Bulgārijai īsā laika posmā piegādāsim eh, gāzi vai nodrošināsim nepieciešamās investīcijas. Jo mums, piemēram, ir programma, kas pēc 15 gadiem visu to varētu nodrošināt, bet šāda situācija nav pietiekoši elastīga, jo mums ir uh, jārēģē adekvāti šādās situācijās, un tāpēc elastība ir nepieciešama. Paldies, Anna! Latlaus Súrjáns no Eiropas Tautas partijas. A rugalmasság nagyon jó dolog, azt hiszem. Jā, elastība ir lieliska lieta. Mums ir jāņem vērā to, ko teica Jensenas kundze, bet es gribēju nākt klajā ar diezgan pārsteidzošu pasiņojumu. Mūsu partijas vārdā es gribēju teikt, ka mēs atbalstam referentu. Un tas arī ir viss. Un tas arī ir viss. Jūs varat izslēgt savu mikrofonu. Paldies par šo ļoti būtisko paziņojumu. Ļoti labi. Referenta kungs, eh, jūs uzklausījāt kolēģi teikto. Es domāju, ka visi ir vienisprātis. Mums ir eh, vilšanās, mums jāizsaka nožēla, ka pēc gariem sarunu mēnešiem, oficiāli, neoficiāli sarunu mēnešiem, eh, uzturot kontaktus, kontaktiem pārtrūkstot, un tagad, lai atsauktos uz Annas eh, Jensens piemēru, ir vajadzīgi divi, lai dejotu tango, eh, mūziku spēlēs Eiropas komisija šim tango, un es eh, šajos apstākļos konstatēju, ka ir plašs vairākums atbalstot referentu priekšlikumu. Raimers vēlas vēl izteikties. Of course. Uh... Jā, te komisijas uh, spēlēto mūziku, mēs nevaram dejot tango priekšsādātāju kungs. Tā ir viena no problēmām, ar kur mēs saskaramies. Un tāpēc man jāatzīst, ka man tā ir tāda pirmizrāde, eh, ejot ar šādu rezultātu plenārsēdē. Es joprojām atceros, ka mēs runājām par eh, Durkops kundzes ziņojumu, viņa bija viena no referentēm, kad mēs uh, runājām par uh, finanšu izaicinājumiem Rumānijas un Bulgārijas paplašanāšanās dēļ, un mēs uh, radām vienošanos tikai trīs vai četrus uh, minūtes pirms plenārsēdz balsojumu ar vienu mutisko grozījumu, bet atradām tomēr risinājumu, un tas bija diezgan smags process. Nu, tas kā ievedam priekšsādātāja kungs. Uh, Un es domāju, ka situācija, kur atrodamies, ir tāda simptomātiska. Gribētu atsaukties uz to, ko Hartonga kungs teica. Sarunas nebija. Bija tādas pārunas, tikai nebija tādas oficiālas sarunas. Un uh, balstoties uz uh, Beļģijas prezidentūru. Bet Beļģijas prezidentūra uh, nespēja uzsākt detalizētas oficiālas sarunas Lai to, tas būtu, būtu jābūt uh, apusējai pretimnākšanai, bet bija tāds tikai viedokļu apmaiņa. Bet tāds priekšlikums par visu pakotni ne, nebija. Un uh, toreiz uh, mēs bijām tādā situācijā, kas bija ļoti svarīga. Un um, bija šis konflikts, kas tad ir spēkā iestāžu nolīgums, par kuru mēs panācām vienošanos apzinoties un appusēji pieņemot, trīspusēji pieņemot, ka naudas vietā būs reformas. Tā bija daļa no politiskā kompromisa starp komisiju padomu parlamentu 2008. gadā. Un e, šajās reformās bija iekļautas lielākas informācijas e, tiesības parlamentam un arī pārskatīšanas klauzulas. Un tad Lisabons līgums stājās spēkā, arī bija viens eh, svarīgs dalībvalsts eh, vienpusē deklarācija, to tad padomu mēģināja atcelt šos vienošanos. Un tad augstā līmenī padomē bija arī centieni un tā nedaudz tā kā pielabot, eh, radot šo ārkārtas rezervi kā tādu ārkārtas pasākumu centās tātad šo vienošanos atcelt. Uh, un 21. līdz 23. pāns tādējādi tika padarīti nederīgi, spēkā neesoši, jo joprojām vēl līdzinējā DFS ir jāpanāk līdzsver šo 0,03% ietvaros. Un tas, kas tur tika iesniegts, padomu vispār citiem tematiem nepieskārās, par ko mēs iesniedzām priekšlikumus, uh, un tāda daļēja pielabošana, uh, kas uh, Lisabonas līgumu un iestāžu uh, nolīgums skar, tātad tika veikta. Līdz ar to nebija tādas nopietnas sarunas par visu kopīgo paketi. Ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir jānodala, kā tad izskatīsies tālāk ar uh, eh, DFS un kāds būs vairākuma balsojums par igadējo budžetu. Arī agrāk mums ir bijusi pieredze, ka pat tad, kad padome ar kvalificēto vairākumu var lemt par gada budžetu ar vienu izņēmumu, vienmēr man liekas, ka tas ir bijis vienbalsīgi. Kaut kam būtu varējis, varējuši lemt ar uh, kvalificēto vairākumu, jo tur Vācija bija pret un Spānija atturējās. Un tad uh, viņi padomē izlēma palikt tomēr pie vienbalsības. Vienmēr ir jautājums, kāds tad ir juridiskais pamats un kā politiski ar to rīkoties. Un uh, tāpēc tāds uh, vairākuma balsojums ir diezgan neiespējams. Un tāpēc mums nav jāsteidzas budžeta procedūrā, runājot par igadējo budžetu, bet mums ir, uh, mums ir jārunā par uh, šiem jautājumiem, un tad, protams, atkal sāsnāsies konflikts, kuram juridiskiem dienestam tad ir taisnība. Bet es domāju, ka ar šādu signālu turmākajos divos gados ir jārēķinās. Bet uh, tagad, man liekas, vajadzētu pilnīgi skaidri padomēji parādīt, ka ar mums ir jārunā, ka ar mums ir jāvienojas par to, kā mēs diskutēsim par daudzgadu finanšu schēmu, jo arī par to parlaments varēs pateikt nē, ja ar mums laicīgi nerunās. Es zinu, ka šeit uh, tagadējā prezidentūra uh, jau šo to dara, bet nav skaidrs, vai viņi sasniegs vajadzīgo progresu vai nē. Un jau no decembra un arī priekšsēdā konferencē mēs vienmēr par to esam runājuši. Un tāpēc šajā situācijā gribētu vispirms pateikties tiem, kas pauda atbalstu par šo uh, virzību un gribētu varbūt aicināt arī komisiju nedaudz drosmīgākai būt šajos jautājumos, uh, atbalstīt Eiropas projektus un Eiropas integrāciju un uh, neķerties pie kaut kādiem mazsvarīgākiem jautājumiem un uh, lielos jautājumus atstāt padomu ziņā. Man, mani satrauc nevis tas, ka mums tagad būs jāsaka nē, jābalso pret šo padomus priekšlikumu, bet mani satrauc tas, ka uh, Neskatoties uz panākto progresu līdz Lisabonas līgumu, faktiski mēs tagad piedzīvojam mēģinājumu Eiropā parlamentārismu pēc iespējas apspiest un paralizēt, uh, neļaujot tam darboties visās to iespēju jomās. Un šeit uh, ir uh, jābūt tādam mācību procesam gan Eiropas padomē, gan citur, uh, un ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībai iespēja uh, attīstīties būs tikai tad, ja visas institūcijas pilnvērtīgi darbosies. Paldies! Merci, Raimer! Paldies, Raimer! Nu, labi. Tā tad uh, konstatēšu, ka uh, referentu uh, plaši atbalsta. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt līdz 12. Un, kā viņš jau norādīja, Mēs balsosim budžeta komitejā 14. līdz 16. jūnijam. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdās. Tātad 17. ir 17. jūlijā ir mērķis, lai šis dokuments būtu plenārsēdē. Ar šo iespēju Mm, vienoties īsi pirms uh, plenārsēdes, jo varbūt, ka nu būs tāds precedenta gadījums šoreiz. Paldies! Tas bija 8. un 9. punkts, un tagad uh, uh pievērsīsimies 4. darba kārtības punktam. Frančiskas Balzānī ziņojums, pilnvarojums trialoga par 2012. gada finanšu gada projekta budžetu. Un, Frančiska, varbūt jūs varētu iepazīstināt mūs ar situāciju. Atse prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums jau notiek sākotnējā viedokļa apmaiņa par šo sarunu vešanas mandāta uzmetumu. Tas bija 5. maijā pēc šīs sanāksmes es nācu klajā ar savu priekšlikumu un liku uzsveru uz diviem galvenajiem punktiem. Pirmkārt, es gribēju iekļaut arī kolēģu izteiktās domas konkrēti vis varbūt delikātākos jautājumus attiecībā uz secinājumiem Pateicoties kolēģu teiktajiem šajā komitejā, es varēju secinājumus sagatavot. Šajā dokumenta uzmetumā es gribēju dot mums ieskaidrāk izprast komisijas dokumenta projektu, ir tīpaši saistībā ar finanšu perspektīvu, tā lai mēs labāk izprastu, kur finansējums tiek palielināts un kā tas tiek samazināts pēc sākotnējās viedokļa apmaiņas es gribēju vēl papildināt dokumentu ar sekojošu jautājumu, kas varbūt ir pārdomu vērts. Tātad es gribēju papildināt dokumentu ar punktiem, kas padarītu šo te dokumentu tādu spēcīgāku, nozīmīgāku. Bet šodien es gribēju pieskarties sekojošam. Mūsu budžets ir liels, bet ir grūti saistībā ar šo budžetu sniegt tādu skaidru politisku ziņu, nodrošināt kritisko masu, jo budžeta apjoms ir liels. Mēs balsojam par pri prioritātēm plēnāru sēdē, par eh, nākošā gada prioritātēm, par 2020 stratēģiju, par to, ka šis budžets, budžets varētu kļūt par pirmajiem soļiem stratēģijas ieviešanā. Uh, pievēršoties tieši izaugsmes un darba vietu radīšanas jautājumam. Bet, ja runājam par sarunu vešanas mandātu trialoga procedūrai, es gribēju īsumā pastāstīt par savu darbu nākošo mēnešu laikā. Es gribēju pievērsties konkrēti divām, trijām budžeta pozīcijām saistībā ar 2020 stratēģiju, uh, konkrēti runāt par izaugsmi un darba vietu radīšanu, mums jāpadara savi pūliņi redzami, tā lai budžets būtu lasāms, lai varētu saprast, ko mēs vēlamies panākt, lai varētu nodrošināt pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Tas varētu būt būtiski nozīmīgi budžeta sagatavošanas procesā. Mēs vēlamies finansējumu koncentrēt noteiktiem projektiem, mēs vēlamies izvairīties no šādām krīzēm nākotnē. Ja finanšu resursi nebūs koncentrēti, tad mēs nepanāksim to, ko vēlamies. 2020 stratēģija ir mūsu darba satvars, konkrēti pievēršoties izaugsmē un darba vietu radīšanas jautājumiem. Tāpēc mums būtu jākoncentrējas uz divām, trijām budžeta pozīcijām un skaidri jāparāda, kādas būs mūsu prioritātes nākošajā budžetā. Tas būtu svarīgi runājot par mūsu sarunu vešanas mandātu. Jānodrošina arī šī mandāta elastība. Ja šādas elastības nebūs, tas varētu negatīvi ietekmēt sarunu procesu. Mums būtu jādomā, ko vēlamies iekļaut šajā budžetā, kādu budžeta garu gribam nodrošināt. Sarunu vešanas fāzē ir jānodrošina pēc iespējas lielāka elastība, tā lai šīs sarunas būtu veiksmīgas. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Paldies. Uh, referentei tagad Džanila Vija. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu pateikties Balcānī kundzei par paveikto darbu un uh, paldies arī par šo darba dokumentu, kas tagad mums tika prezentēts. Tas ir pilnvarojums trialogam. Tā tas ir domājis. Un ar to mēs uh, vēlamies paust uh, parlamenta viedokli. Es domāju, ka nu, tas vēstījums, ko mēs gribam sniegt, ir tāds, ka šis budžets Atšķirībā no tādiem ļoti li, uh, nacionāliem uh, budžetiem, tas ir vienīgais instruments, kas Eiropai ļaus izkļūt no krīzes, un Eiropa no krīzes izkļūs uh, spēcināta. Mēs redzam prioritātes, un tas uh, ir saskaņots arī ar Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Mēs vēlamies uh, inteliģentu, ilgtspējīgu un uh, ļoti būtisku izaugsmu panākt. Piekrītu uh, referentei par dialoga nepieciešamību, lai varētu labāk konkretizēt uh, parlamenta prioritātes. Domāju, ka tādēļ, ka ir krīze un tādēļ, ka mums piekrīt atbildība par budžetu. Uh, mums ir jāatrod arī pāris negatīvas prioritātes, lai labāk varētu izmantot tos līdzekļus, kāda ir mūsu rīcībā. Tas ir sarežģīts uzdevums, bet no nu, mums tam ir jāpievēršas. Globālā situācija to pieprasa no mums. Mēs nevaram prasīt tagad līdzekļu pieaugumu, bet mums ir jāmēģina atrast uh, un izmantot tos, tos strateģiskos uh, um, mērķus, kādi dod mums pievienoto vērtību. Un tas ir arī tīpaši tad, uh, kad runa iet par plašu vairākumu. Un, protams, ir jārunā par to, ka, ja pieaug budžets, tas nenozīmē, ka nauda tiek zaudēta. Uh, jo tas nozīmē, ka ir iespējas investīcijām. Un tas ir vēl jau vairāk spēkā, ja mēs eh, redzam, ka arī dalībvalstis dažas no tām plāno pieaugumu, kas ir vēl pat vairāk nekā komisijas priekš, eh, piedāvātais. Un arī tas mums ir jāievēro. Es gribētu pateikties Balzānī kundzei par tiem priekšlikumiem, ko viņi izteica, un ar grozījumiem, protams, ka mēs vēl papildināsim. Līdz ar to varēsim šo pilnvarojumu trilogam pilnībā izveidot. Tagad gribētu pievērsties pāris konkrētiem aspektiem. Tā, pirmkārt, es gribētu teikt, ka ir jāatbalsta MVU un jauniešu nodarbinātība. Tas ir ļoti liederīgi, lai uh, mēs strādātu atbilstoši stratēģijai. Parlamentam un nacionālajiem parlamentiem jābūt vairāk iesaistītiem, lai mēs spēcinātu uh, ekonomisko pārvaldību. Un tad ir jāuzsver vēl pāris citi aspekti pilnvarojumā. Pirmkārt, atļaujiet man teikt, ka budžetu pareizi jā, jā, jāizveido arī maksājumu daļā, lai mēs varētu uh, es politikas īstenot. Un uh, manevrēšanas uh, iespējas tā kā komisija to tagad ir formulējusi, ir jāsaglabā, tas ir nozīmīgi. Un vēl vēlos norādīt uz to, ka uh, Imigrācijas politika un Eiropas integrācija ir ļoti nozīmīgas. Tas, kas nesen notika, mēs redzam arī starptautiskā kontekstā šo attīstību, tāpat ir jāievēro attīstība vidusjūrā. Un ir vēl pāris uh, temati uh, tādēļ, domāju, ka tos vajadzētu ietvert pilnvarojumā, un tie nevienmēr ir tādi temati, kas ir tieši saistīti ar uh, budžetu, bet nu, jādiskutē ar padomu un komisiju par visiem tematiem. Un es domāju, ka tie ietekmēs mm, budžetu ITER projekts, Lisabons eh, projekts, budžeta grozījums, solidaritātes fonds 2011. gadam. Mēs vakar par to runājām. Un arī EC eh, e plus, kā arī citi temati. Tie arī varētu būt interesanti nākošo mēnešu laikā. Un tie ir nozīmīgi gan parlamentam, gan visai ES. Paldies, dārgie kolēģi, tagad Hartonkungs. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat het een. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir skaidrs, ka būs jāiesniedz visi nepieciešamie grozījumi, jo visi palielinājumi attiecībās 2020 ir jālīdzsvaro. Protams, ka visas valstis vēlas ietaupīt, un es gribu varbūt pieminēt piemēru no manas valsts. Mēs ietaupījām 8 miljonus vairākās budžeta pozīcijās šogad, un tagad mums ir šīs problēmas Grieķijā, Īrijā, Portugālē un tas nepalīdzēs dalību valstu ekonomikām. Tāpēc mēs atbalstīsim ziņojumu. Merci, mon cher collègue. Paldies, um, dārgais kolēģi. Tagad Helga uh, Trupelkundze. Jā, yeah, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jau pagājušajā sanāksmē, kad mēs apspriedām mandātu trialogam, es teicu, ka vispārēji šādās plašās uh, plašos vilcienos mēs atbalstām to, ko piedāvā Frančeska, un uh, Eiropas Savienības budžetam, ņemot vērā izaicinājums pēc Lisabonas līguma uh, stāšanās spēkā un attiecībā uz 2020. gada stratēģiju, ir jāveido atbilstoši ar atbilstošu finansēm, tāpēc mēs atbalstām Frančeskas pieeju. Bet no otras puses, un tas ir mums ļoti svarīgs aspekts, uh, Mēs domājam, ka uh, būtu jāveic zināmi pārvietojumi budžeta ietvaros. Mēs esam gatavi uh, ietaupīt uh, tajās lietās, kur investīcijas nav vērstas uz nākotni, nav pietiekami zaļas, jo mēs vienmēr runājam par vietējo ekonomiku Eiropā. Un šī e, budžeta pieeja nav pietiekama, lai risinātu šos izaicinājumus. Un mēs jau arī teicām, ka e, tādai rūpnieciskai pieejai lauksaimniecībai nevajadzētu būt. Tur mums ir jāveic samazinājums, lai šo naudu varētu investēt tajās jomās, kurās, mūsuprāt, varētu sanāk, panākt lielāku labumu Eiropas pilsoņiem. Tāpēc mēs pilnībā neesam pie, apmierināti ar to, ko Frančeska piedāvā, jo īpaši šī kodola enerģija atbalstošā politika, bet mēs par to ar viņu runāsim. Un varbūt, lai sniegtu jums dažas citas idejas, mēs drīzāk uh, atbalstītu atjaunīgās enerģijas un uh, skaidrāk ar uh, struktūra fondiem lauksainiecībā parādīt, ko mēs domājam ar pārēju uz zemu izmešu ekonomiku. Un fondus uh, Tātad finansējums bēgļu nosūtīšanai atpakaļ ir palielināts, bet nav īsti skaidrs, vai mēs tiešām uzņemsim politiskos bēgļus vai nē. Es nedomāju, ka tā ir pareizā pieeja reaģējot uz to, kas notiek Arābu valstīs, un tā varbūt nav pareizā pieeja atbalstot Arābu valstīs jauno demokrātiju. Un tāpēc mēs iesniegsim dažus grozījumus, lai šo pieeju paradarīt skaidrāk, tātad no vienas puses veikt ietaupījumus, lai varētu investēt vairāk uh, nākotnē virzītos pasākumos. Paldies, Helga! Es saprotu, ka Helgas uh, uh, uh komentārs tagad uh, Izabela tā kodolīgi, kodolveidā pap, papildinās. Tātad mēs bijām Kadarašā budžeta komitejas eh, braucienā, lai izvērtētu, kādas ir papildu izmaksas ITER. Ir ziņojums par šo braucienu. Vairākums uh, eh, eh, teva tādu pozitīvu vērtējumu, bet mēs bijām arī minoritāte. Mēs paudām kritiku par vairākiem punktiem, kas arī ir svarīgi trialogā. Proti, darbs ir sākts, kamēr vēl nav pabeigts izpētes darbs, un 2012. gada septembrī līdz decembrī būs jāveic stresa tests, un mums ir bāžas, ka joprojām būs arī papildus izmaksas ar šo pētniecības darbu. Un es vēl neesmu saņēmusi skaitļus un skaidrojums par šīm papildus izmaksām. Uh, Un tāpēc mēs iesniegsim arī grozījumus, un tāpēc gribētu aicināt trialogā būs ļoti uh, piesardzīgiem par ITER iespējamajām papildus izmaksām. Mēs visas politiskās grupas uh, šajā uh, ziņojumā prasījām sekot šiem jautājumiem, visām izmaksām ITER, un es gribētu vērst pilnīgi mm, tādu īpašu uzmanību šiem jautājumiem trialogā. Uh, Uh, mums nav vēl visi skaitļi. Tas ir diezgan uh, neapmierinoši, ka bijām uz vietas, bet skaitļus nesaņēmām. Tātad jābūt ļoti piesardzīgiem, uh, runājot par spiedienu, ko izdarām uz šo ITER projektu. Tātad jautājums ir uh, par tādu patiesu budžeta novērošanu, monitoringu, lai šis projekts nekļūtu pārāk dārgs uh, salīdzinājumā ar to, ko mēs no tā sagaidām. Paldies, Izabela, jūs nebijāt vakar pēcpusdienā klāt, mēs gar un plaši runājām par ITER un par vizīti Kadarašā, par Raimer Bēgas ziņojumu projektu, kas attiecas uz finanšu perspektīvu pārskatīšanu. To, tur izteicās arī uh, komisijas pārstāvis par to, lai finansētu ITER papildus izmaksām. Bet mēs vēl nevienojāmies. Uh, starp komisiju padomu un parlamentu par uh, trialoga darba kārtību, bet ir skaidrs, ka ITER būs šajā darba kārtībā kā jautājums. Mēs uh, runājām arī par 2012. gada sarunu, budžeta sarunu mandātu, bet, nu, uh, tagad Saudars Garīga lūdza vārdu, un runās savas grupas vārdā, Laslo Šurjans neizteiksies. Eh, Paldies. Manas grupas viedokli jau izteica Vīskungs. Es pilnībā piekrītu tam, ko viņš teica. Mēs jau attiecīgi arī esam plenārsēdē nobalsojuši. Un mums nekādu citu problēmu ar to nav nekādu nopietnu iebilžu. Nav arī uh, par Balzānī kundzes ziņojumu un tā saturu. Tomēr es gribēju pieskarties mūsu sanāksmē pirms vairākām nedēļām Strasbūrā. Tur piedalījās komisārs Levandovskis un uh, Barozo kungs. Mums bija tāda vispārēja rakstura diskusija, par nākošā gada budžetu un par iespējamām problēmām saistībā ar šo budžetu. Mēs varētu sagatavot stratēģiju, kas mūsu izpratnē būtu laba, nosakot budžeta prioritātes. Tomēr problēmas būs saistītas ar izmaksām. Šīs problēmas būs nopietnas, tieši saistībā ar nākošā gada budžetu, konkrēti maksājumi piešķīrumiem. Šie piešķīrumi būs ļoti augsti, lieli, bet ja praktiski uz to skatāmies, es zinu, ka dalību valstis. pārtrauc struktūra fondu līdzekļu izmantošana it īpaši no valsts kašu puses, balstoties uz komisijai pieejamajiem datiem, tiek paredzēts, ka šo te maksājumu izmantošanas apjoms būs milzīgs. Un tāpēc varbūt mums vajadzētu rūpīgāk pieiet šim jautājumam saistībā ar šī gada budžetu, jo šāda problēma varētu rasties. Nav jau tā, ka mums ir uh, uzreiz kaut kāda stratēģija šeit jāsagatavo, bet viena no, viens no risinājumiem varētu būt tāds, ka budžeta pārpalikumu neatgriež dalību valstīm. Politiskām grupām šāds iespējamais risinājums patīk. Jā, mēs runājam par problēmu, kas varētu rasties nākošajā gadā. Par šo mums būtu jāatcerās, tad, kad uzsāksim trialogu sarunas. Uh, un kad runāsim par budžeta procedūrām pēc septembra. Paldies, tagad Dereks Vogens. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pateikties Balzanī kundzei par šī dokumenta sagatavošanu. Darbs ir ļoti grūts, laiki ir grūti. Es piekrītu vispārējai taktikai noteikt un cīnīties par dažām galvenajām prioritātēm. Un uzskatu, ka uh, šīm prioritātēm būtu jāsaistās ar darba vietu razīšanu un izaugsmi Eiropā. Jāskatās arī pras, plašākā mērogā un tādējādi atbalstītu arī esošo parlamentu pozīciju, piemēram, attiecībā uz piešķīrumu samazinājumu Palestīnai. Varbūt, ka mēs varētu koncentrēties uz konkrētām lietām, piemēram, finansējumu piešķīrumu palielināšanu. Es zinu, ka dalībvalstis šeit grib uzsākt diskusijas un vēlas iesaldēt Eiropas budžetu. Tas varētu būt tāds atskaites punkts daudzām no šīm valstīm. Bet, nu, jāskatās arī uz inflācijas līmeni, kas pašlaik ir 2,7-2,8 procenti, kas ir zemāks par 2,9 procentu līmeni, ko apstiprinājām šim gadam. Tas būtu jāatcerās mūsu diskusiju laikā, tādai būtu, būtu jābūt mūsu taktikai. Nu, vēl jādomā, kā mēs reaģēsim uz šādu padomas pozīciju. Kad, piemēram, viņi nāks klajā ar priekšlikumu uh, vispārēju samazinājumu ieviest, mums pret to būtu jāpretojas. Mums ir jāskatās, kādas būs mūsu prioritātes, un mums ir jācīnās par šīm prioritātēm. Mums jāstrādā ar struktūra fondu jautājumu. Es zinu, ka komisija piedāvā palielinājumu nākošam gadam, bet šis, minimums, bet šis palielinājums ir minimums, un mēs arī nevaram atbalstīt, ka līdzekļi šajā ziņā tiktu samazināti. Skaidrs, ka arī jāfinansē infrastruktūras uzlabošana, kas ir ārkārtīgi svarīgs izaugsmē, darba vietu radīšanai un arī izpētēji un attīstībai. Ja eh, šādi priekšlikumi samazinājumam tiks izteikti, tad mums ir pēc iespējas spēcīgāk jāargumentē pret šo priekšlikumu, jo ir in, nepieciešams investīcijas, lai nodrošinātu izaugsmu un darba vietu pieaugumu. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākošais Jānis Mulders. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka būs ļoti sarežģītas. Uh, Sarunas par budžetu tās vienmēr ir sarežģītas, bet ņemot vērā, ka vairākumā dalību valstu budžets tiek samazināts, šīs sarunas būs īpaši smagas. Tad, kad Levandovska kungs prezentēja savu budžetu, um, tad man visinteresantākais skaitlis, ko viņš minēja pēdējos desmit gados, ir tas, ka bu dalību valstu budžeti ir pieauguši par 62%, un Eiropas Savienības budžetis uh, ir pieaudzis par 35%. Tātad visi, kas saka, ka Eiropas Savienība nezin, kā pareizi tērēt naudu, e, viņiem nav taisnība. Ja e, vairākums dalībvalsts sakot Eiropas par, par, Savienības budžeta politikai, tad mēs nebūtu tādās problēmās. Es domāju, ka uh, svarīgi ir tas, ka mums ir būtiski loma spēlējumi un mums uh, ir saistības uzņemtas, kuras uh, nevaram izpildīt, un joprojām saistības piedāvājam palielināt par 3,7%. Kā mēs to varam aizstāvēt pilsoņu priekšā? Būtu ļoti labi, ja mēs to varētu nulles līmenī atstāt. Un ja uh, gada laikā rodas uh, nepieciešamība, uh, tad varētu Uh, veikt budžeta grozījumus, bet kas attiec uz maksājumiem, mums ir jāievēro mūsu saistības, mūsu līgumi. Mēs nevaram pārrakstīt līgumu, piemēram, par kaut kādu būvniecību, un tad pusgada, uh, pēc pusgada mēs sakam, mums nav naudas, jo mums budžets, uh, budžetā palielinājums nav paredzēts. Tātad mums ir jāievēro mūsu saistības un jāskatās, kādi ir patiesie maksājumu skaitļi. Un mums ir jākonstatē, ka uh, katru uh, gadu ir maksājumos uh, pārpalikums, šogad tas būs 4,5%, un tas arī ir jāņem vērā, formulējot mūsu pozīciju par jauno budžetu. Paldies! Merci bien! Paldies! Un pāris piezīmes no manas puses no nu, sākumā, lai atgriezties uh, pie tā, ko uzsver Jans Mulders. Pozīcija, kāda uh, viņš piemin, ir tieši tā, kāda mums bija pagājušajā gadā. Tā uh, ir sekojoša. Mēs akceptējam ideju, ka uh, izdevumi nu, praktiski neizmainās. 0,2-0,3 ir pieaugums, un politiskās diskusijas ir koncentrētas uz uh, saistību apropriācijām. Tieši tādā izpratnē kopš viena gada maksājuma apropriācija. Patiesās budžeta diskusijas ir saistības, ir saistītas ar maksājuma saistībām. Un jebkurā gadījumā tad ir jāmaksā. Un tas, kas ir mūsu saistībās, ir fakts, ka mūsu, un tas, kas man pārsteidz, ir tas, ka mūsu uh, teiktais pat nav uzklausīts citās institūcijās. Bet mūsu valstu valdību vadītāji interesēs būs tāpat kā um, cita. Tas būt, viņu interesēs būtu um, interesēties par saistībā proporcijām. Un tad mēs būtu daudz kārt labākā situācijā uh, arī attiecībā uz sabiedrības uh, viedokli un, pras, teiksim, uh, pēc uh, um, smagām sarunām ir uh, sasniegts, ka 2,0% ir pieaugums. Bet tas nav tas, ko viņi teica. Bet viņi teica, ka mēs esam sasnieguši to, ka 2,9% nepārsniedz, bet tas nu nav īsti saprātīgi, un mēs šodien atgriežamies tādā pašā situācijā. Un tas ir saistīts ar maksājuma apropriācijām, jo mēs esam, mums ir juridiskas saistības tos palēnāt 2011. gadā un izpildē 2011. gadā runājot par vakardienas diskusiju un arī 2012. gadā tas ir vēl būtiskāks, jo saistības ir, mēs esam uzņēmušies 2010. gadā un 2011. un tas atgriezīsies pie maksājuma apropriācijām. Un padome nav pārstāvēta šodien no rīta sēdē, bet pēdējā trialogā šie vārdi, ko es mēģinu pēc iespējas skaidrāk izteikt, ir skaidrot pieklājīgi skaidri un noteikti, bet ne no komisijas, ne no padomas nav nekādas reakcijas. Nu, viņi neuzklaus to. Nu, es atgriezīšos nākošajā trilogā pie tā. Uh, Janam Mulderam ir pilnīgi taisnība, un tas tā notiek jau pāris gadus. Un ja mēs gribam pārvaldīt Eiropas budžetu, mēs nevaram izlikties, ka var uh, samaksāt um, maksājumu apropriācijas. Un patiesām politiskām diskusijām ir jābūt starp to, kas uh, piedāvā saistību apropriāciju, kāda ir izdevuma un kāda ir samazinājuma starp budžeta pozīcijām un kādas paaugstināsies un kādas samazināsies. Un ja saistības esam uzņēmušies, tad mums ir jāmaksā, jo visādi citādi saskarsimies ar situāciju, kas ir absolūti nepieļaujama. Bet es gribu teikt, ka Jans piedāvāja tikai to, lai nepietiekamie finanšu līdzekļi ES tiktu papildināt ar Islandes eh, iemaksu. Nē, mēs nerunājam šeit par vulkānu, bet ar eh, Islandes banku situāciju un pasīviem. Un daži ekonomiskie eh, aktieri viņu valstī un arī apvienotajā karalistā ir īpaši ieinteresēti šajā jautājumā. Nu, tagad atgriežoties pie temata un nopietni runājot. Atgādināšu kolēģiem, ka Koreper un Ekofin sēdē parādīja ļoti būtisku dalījumu par 2012. gada uh, budžeta projektu uh, padomas pusē. Un ka mēs tagad redzam, ka situācija tāda, ka ir tāds ļoti būtisks dalījums. Un politiski arī diezgan nepatīkams starp eh, neto maksātāju valstīm un neto saņēmēju valstīm. Padoma ir sadalīta. Pagājušajā gadā jau zinat, ka padoma arī sākumā pārstāvēja mm, atšķirīgas eh, pozīcijas viņu pašu vidu un uh, Uh, formālā lasījumā 2011. gada budžets uh, tika pieņemts ar kvalificēto vairākumu un dažām valstīm, kas bija pret. Un šoreiz ir uh, sadalījums, kas ir apmēram pus-pus starp neto maksātājiem un neto saņēmējiem. Tā ir politiska situācija. Un politiski kārtīgi nepatīkam un arī bīstam Eiropas Savienībai dalīties eh, divās eh, valstu kategorijās - bagātajās un nabadzīgajās dalībvalstīs. Un tas ir papildus arguments, lai uzsvērtu to, cik ir nepieciešams atgriezties pie uh, patiesiem pašu resursiem, iziet no šīs situācijas, kas uh, politiski nav akceptējama. Un tā uh, noved pie tā, ka dažas Eiropas uh, valsts ar nu, tādu nepatiku raugās uz citām. Uh, Es to uzsveru, tāpēc, ka nu, tas ir jās, jāsaprot, kādā kontekstā mēs politiski esam un kādās, nu, teiksim, kāds noskaņojums ir mūsu galvenajiem sarunu uh, partneriem, tad, proti, padomai. Tātad tiksimies ar uh, triloga partneriem. Mēs tā, mūsu pozīciju gatavojam šodien diskusijās un arī balsojumā to apstiprināsim un trilogs būs 11. jūlijā. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka budžeta diskusijas 2012. gadā mēs esam budžeta komitejas delegāta sastāvā, dosimies uz Varšavu un parīt. Ceturtdien vakarā un piekdien mūsu referenti Frančeska Balcāni, Sidonija un es pats Kopā ar darbiniekiem mēs dosimies uz Vāršavu arī, lai tiktos ar no vienas puses ar uh, senāta un uh, polijas uh, saima pret parlamenta deputātiem un arī finanšu ministru uh, Dominika Kongu. Es izmantošu šo iespēju uh, Un ceturtdien pēcpusdienā došos uh, iepazīties. Es uh, Juta Haugu inters, uh, informēju, ka es došos uz Frontex aģentūru, lai mēģinātu redzēt no nu, aktuālajā kontekstā, kāda ir situācija, kāda ir līdzekļa, kādas ir problēmas ar uh, Frontex aģentūru. Un, protams, ka es arī uh, jutai uh, sniegšu informāciju un arī koordinatoriem. Nu, tik tālu. Referents kundze, vai jūs varētu izteikt, nu tagad uh, secinājumu vārdus uh, pēc šīs viedokļa apmaiņas? Grācie. Bene, sunu. Paldies. Man jāsaka, ka esmu apmierināta ar to, ka ir plašs atbalsts manam priekšlikumam tagad apvienot līdzekļus vairākām budžeta uh, kategorijām, pozīcijām, un uh, tas ir ļoti vērtīgi, to esam tiešām vairāk kārt uzsvēruši, tad, kad ir samazinājums budžetā un uh, ekonomikas krīze bija runa arī par negatīvajām prioritātēm. Es domāju, ka tie kolēģi, kuri vienmēr pieskar šim jautājumam un saka, ka tas ir jāiekļauj mūsu budžeta priekšlikumā, es domāju, ka kolēģi varētu vēl konkretizēt šos priekšlikumus, lai tas nepatliek tukšu vārdu līmenī, bet eh, lai tas būtu priekšlikums ar skaitļiem. Un ja tas nekļūs par priekšlikumu, tad es ceru, ka varēsim eh, strādāt mierīgi tālāk, sakot, ka mums nav nekāda negatīva prioritāša šim budžetam. Pilnībā piekrītu Lama Sūra kungam. Tiešām mums ir svarīgi uh, pievērsties uh, saistību apropriācijām, nevis maksām apropriācijām. 2020. gada stratēģija uh, taču ir saistīta ar uh, saistībām. Tātad mums ir jācenšas piešķirt budžetam politisku dimensiju, un tas ir jādara tieši saistību apropriāciju ziņā. Uh, Protams, ir runa arī par um, maksājumiem, bet uh, šeit ir jābūt runa par tādu praktisku instrumentu, budžetu, kas atbilst uh, mūsu iepriekšējos gados uzņemtajām saistībām. Tās ir divas saistītas uh, tēmas - saistības attiecībā uz nākotni un maksājumi, lai budžets būtu uzticams. Es īpaši šeit domāju par 1B uh, izdevumu kategoriju. Vēl tika pieminētas divas svarīgas lietas - budžeta pārpalikumi un ITER finansēšana, negatīva prioritāte un uh, budžeta pārpalikumu un uh, atvērto izdevumu kategoriju finansēšanu. Par to būtu uh, trialogu mandātā arī šis tas jāiekļauj, lai par to varētu runāt. Es šeit īpaši atsaucos uz uh, iepriekšējo gadu pārpalikumu izmantošanu, jo negatīvās prioritātes nedrīkstētu palikt tikai uh, klauzulas līmenī. Mums ir uh, tiešām e, jāspēr šis solis, gaidot pašu līdzekļus. Vēl tika pieminēts jautājums uh, par to, ka tas ir jāiekļauj kā signāls mandātā. Neviens taču nevēlas matemātisku budžeta palielinājumu. Mēs esam pret budžeta tīri matemātisku samazinājumu un arī pret palielinājumu. Budžets ir strateģisks instruments, tāpēc mums ir jāliek uzsvars uz to, lai parlaments varētu likt savus uzsvars uz prioritātēm un budžeta kategorijām. Uh, Un tāpēc šeit, manuprāt, būtu piemēroti mandātā iekļaut norādi par to, ka mēs vēlamies, lai budžets tiktu uh, palielināts. Mēs vēlamies, lai budžets būtu saskaņots ar parlamenta un ar Eiropas Savienības politiku, lai 2020. gada stratēģija varētu tikt īstenot. Ne jau vairāk līdzekļus, vienkārši vairāk līdzekļu dēļ. Ļoti labi, paldies, referents kundze un atgādinu, ka par jūsu ziņojumu projektu uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodien 12. Un tie, kas uh, gribētu iesniegt uh, grozījumus, viņiem vēl ir nedaudz mazāk kā divas stundas laika, lai to izdarītu. Paldies! ievērojam mūsu laika grafiku, tas tiešām ir atzinīgi vērtējams, un tagad varam pāriet pie 20. punkta par ēku politiku. Un uh, mums ir maksimāli laiks līdz 11. jo balsojums būs 11. Un Monika, ja nemaldos, mums ir jāprezentē trīs dosjē. Un dod viņai vārdu, lai viņa to uzreiz var darīt, un tad būs kopīgās diskusijas Monikai vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs, sirsnīgs paldies. Tiešām ir trīs dokumenti un viena papildi informācija par uh, mazāku ēku. Uh, te ir runa par Eurojust. Tū, tū, tū, ich muss erst ausmachen. <laughs> Moment. Man jāizslēdz telefons, atvainojos. Befasst sich mit Eurojust. Tātad te ir runa par Eurojust. Hāgā 2002. gadā tika nodibināts Eurojust un uh, no 2003. gada darbojas Hāgā. Šobrīd uh, darbinieki strādā divās atsevišķās ēkās, kas uh, rada zināmas grūtības, jo ēkas ir 350 metru attālumā viena no otras. Viņi atrodas vienā ēkā ar starptautisko kriminālu tiesu Uh, kas ir ANO organizācija. Viņi izvāksies 15. gadā, un ēku varēs izmantot vēl līdz 2015. gadam Eirojust, un pēc tam būs jādomā, ko viņi vēlas, uz kurien viņi vēlas pārvākties, un Eirojust arī jau šīs diskusijas veica. Viņiem uh, pieaugs darbinieku skaits līdz 411 līdz 2020. gadam, jo eiro jūs tiks tālāk attīstīts un tiks paplašināts tās pie, tā pilnvaras. Eiropas parlamenta vārdā gribētu sirsnīgi pateikties uzņēmēju valstī Nīderlandē par to, ka Nīderlande patiešām lieliskā, ļoti laipnā veidā centās Eurojust radīt pienācīgus darba apstākļus, uh, kas būtu saprātīgs. Šobrīd 15 eh, tūkstoši kvadrātmetru bruto eh, platība tiek piedāvāta eiro eh, just, un tagad pēc tam tas būs 18 tūkstoši kvadrātmetru, saglabājot līdzinājās ēkas īres izmaksas, un paldies par to Nīderlandai, par to, ka tiek piešķirta ēka, tā sauktajā World Forum arija, Tur eh, tiek būvēts šīs sēkas, eh, īri būs uz 20 gadiem, Grunskabals pieder eh, Nīderlandai, un tas tā arī paliks. Nīderlande vēlas šajā vietā um, ļaut apmesties visām starptautiskajām institūcijām. Un uh, cena jau ir noteikta, un uh, tur būs arī uh, autostāvvietas. 139 eiro kvadrātmetrā būs īres cena, salīdzinot ar tirgus līmeni. Tirgus līmenis ir 170-175 eiro kvadrātmetrā. Tātad mēs nevaram tiešām sūdzēties ka par šo cenu. Tā ir ļoti izdevīga. Tātad 18 tūkstoši e, kvadrātmetru stāvvietas, e, tas atradīsies arī Eiropola tuvumā, tātad, lai varētu labi sadarboties ap šīs institūcijas, un ļoti saprātīgs ir šis izvietojums. Ir vienreizējas izmaksas 8,4 miljonu apmērā, tas ir šis īpašais aprīkojums, kas eh, ir nepieciešams Eurojust, eh, tai skaitā arī drošības pasākumi ir ierēģināti īpašas eh, klimatizācijas sistēmas un tā tālāk. Uh, Es uh, līdz referentiem nosūtīju visus dokumentus un uh, negribētu paust nekādu viedokli šeit, uh, eh, priekšsādātāja kungs, jo Eurojust ir paveicis tiešām labu darbu un vēl viņiem veiksmi pārvācoties, tad, kad viņi pārvāksies uz jaunajām ēkām. Paldies, vai ir kādas piezīmes par Eurojust? Mankas kungs, lūdzu. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni skutočne tie pod... Paldies, priekšsēdētāj, kungs, gribu pateikties referentē. Dokumenti, kurus esam saņēmuši, ir ļoti apjomīgi un ietver sevī daudz informācijas. Es jums piekrītu. Nīderlanda ir piedāvājusi ļoti labas kondīcijas. Un tās būtu, teiksim, izdevīgas, runājot arī par energoefficienci un energoizmaksām. Tātad domāju, ka varam visam piekrist. Paldies! Paldies, nav citu piezīmju. Nu, tad mēs atbilstam mūsu referentes piedāvājumam, kas ne e, pieminēja šo formālo atzinumu viedokļiešu iespēju. Monika, tagad otrs. Otra tēma, ar to ir nedaudz sarežģītāk, bet nu netik ļoti gruži. Šeit runa ir par IMA, par Eiropas zāļu aģentūru. Tā atrodas Londonā, situācija nav tik ļoti laba, jo šeit nu praktiski atbalsta nav nekāda no um, šīs uh, viesvalsts. 20 tūkstoši apmēram tā Um, kvadrātmetru tā tagad tā aizņem trīs ēkās, kas ir vienotrai blakus. Nu, tas pats fakts, ka viņi atrodas trīs ēkās, tas ir sarežģīti, jo mm, ēkas tika um, noīrētas. Nu, domājot par nākotni, bet nu, tas nav bijis īsti saskaņot. 2010. gadā 51 tūkstoši apmeklētāji bija un tūkstoši sēžu noturētas, un tam ēkas nav piemērotas. Uh, Es divreiz lasīju 3,8 kvadrātmetru uz cilvēku, tas ir daudz mazāk nekā mēs nu vidēji redzam arī šeit Briselē. Un pat ja mēs visus saskaitam kopā, tad um, vidēji 21%, un tas ir uh, stipri atšķirīgs no tā, kas ir Briselē, tā tad, nu, ir samērā maz vietas reģentūrai, un tā strādā arī tādās um, daudz cilvēku uh, uh apdzīvotos pirvjos. 2014. gadā uh, izteka līmeņi, un mums ir jāpieņem lēmums, vai mēs turpinam šo uh, īres līgumu, mainam to, jeb arī prasam izmaiņas, jo energoefektivitāte izlaba un arī ēku um, būve nosaka to, ka efektivitāte nav īpaši laba un sadarbība nav veidojusies īpaši veiksmīgi. Ja mēs uh, um, pārvāktos, un uh, tad būtu jāsadz izmaksas uh, par um, ēkas atgriešanu sākotnējā stāvoklī. Tie ir 16 miljoni, un 2014. gadā vajadzēs par to diskutēt ar izīrētājiem. Izīrētāji prasa pat labam 15,26 miljonus. Tie ir uh, izdevumi ēku īrei, uzturēšanai un arī tekošajām izmaksām. Izmaksas var būt mazākas nekā pagājušajā gadā. 984 cilvēki strādā šajās ēkās. Un reiķinamies ar to, ka um, būs vēl vairāk cilvēku, kas tur strādās, un vecajās ēkās to nevar uh, visu um, uh, paveikt. Tātad EMA ir aģentūra, uh, ka, kas būs nepieciešama arī nākotnē, līdz ar to jautājums par to, vai tā nepārtraukt strādāt nākotnē, tāds nemaz neuz, netiek uzdots uh, darbus drīzāk vairāk nekā mazāk. Ēku projekts būtībā ir tāds jauns projekts, uh, ar kuru sākam strādāt. Jaunā ēka ietvertu daudz lielāku platību. 48,775 kvadrātmetri. Un, um, ja uh, aģentūra ēma vēl paplašinātos, tad būtu iespējams uh, īrēt vēl pārstāvs klāt. Un jaunā ēka, par kur runājam, tā būs piemērot ēma uh, darbam un tam, kas ir nepieciešams. Uh, tas, kas uh, būvē ēku, ir gatavs to darīt. 25 gadi ir īras termiņa laiks. Un pirmais, ko es jautāju, eh, nu, tas ir, un par ko bija sašutus, ir tas, ka šī ēka ir tik ļoti dārga. Un tad kādēļ tad, nu, ir jābūt Londonas centrā, nu, kādēļ nevar doties kaut kur nedaudz ārpus no pilsētas? Nē. Jo padomi ir ļoti precīzi pieņēmusi lēmu par to, kur uh, Tā ir, un 27 dalība valsts ir ļoti skaidri noteikušas, kurā reģionā, teiksim, vispār var īrēt, tātad nevis Londonas uh, pilsētā kā tādā, bet tieši tajā vietā, kur tas ir, un tieši Londonas City. Un tur bija jāmeklē ēka, un tas vien jau ir tāda lielāka problēma, un tādēļ ēma pati kā organizācija neko nevar mainīt, ka tai bija jāmeklē ēka šajā um, pilsētas daļā. Un līdz ar to bija arī skaidrs, ka ēkas uh, īres izmaksas nu nevar būt uh, mazas. Jo es pāris reizes uzdevu jautājumus par šo milzīgo īru, bet, nu, padoms lēmums ir bijis par šo aģentūru un uh, Āza. Uh, tika noteikts valeta un viss, un tad valetas ostā bija jāatrod ēka, un mēs esam ar to arī saistīti, un tāpat arī ēma bija saistīta ar šiem pieņemtajiem lēmiem. Varbūt, ka tie nav saprātīgi lēmi bijuši, bet nu viņi ir tādi, kādi viņi ir, un tagad nav izmai, izmainām. 2014. gadā ēkas būvniecība varētu tikt noslēgta aģentūra pati nemaksā par būvniecību, bet uh, uh tās tiek uh, atmaksātas īres veidā. 25 gadu uh, īres līgums tiek slēgts. Kopējā summa, ja pārreikinām bez inflācijas, būtu pie 517 miljoniem. Nu tā nav zema summa. Un ja mēs visu sareiķinām kopā, tad tā ir vēl tāda augstāka summa, tā bija jāpiemina. Bet, nu, no atrašanās vieta ir tāda, kāda ir. Ang Angļu valdības uh, devīgumu, nu, drīzāk vērtēšu atturīgi. Pārvākšanās būs aptuveni trīs uh, mēnešus. Nav break-up klauzulas iestrādāts. Un uh, Eh, šāda klauzula novestu pie būtiska sadzācinājuma, jo EM ir ilgtermiņā eksistējoša aģentūra, līdz ar to šis jautājums vai jāspiež uz šādu e, klauzulu ēkā, kur noteikti vajadzēs ilgāku laiku. Tad, nu, mans lēmums bija tāds, ka, nu, neprasīt šādas klauzulas. Uh, atkāpšos klauzulas eh, nepieciešami apmēram 5 eh, gadi eh, ir netiek maksāt, bet nu tad ar fitting out izmaksām. Dann in diesem Zeitraum mit eingebaut sind. Ar apmeklē, aprīkojumu izmaksām. Bija tāds ierobežots konkurss. Un tagad par punktu, kādēļ es gribu šo atzinumu sastādīt un kāpēc gribu lūgt jūs atbalstīt šo. Uh, um, atzinumu tādēļ, ka tika noslēgta konsultāciju līguma. Izmaksas 37,7 miljoni un 2,2 miljoni konsultācijas izmaksas. 12,2 miljoni eh, par konsultācijām man likās, nu, ārkārtīgi dārga pamatots bija tāds, ka Londonā praktiski nebija nekāda valdības atbalsta un neviens uh, nepalīdzēja, kā citās uh, vietās palīdzēt ēkas, kā arī uh, saņemt uh, atbalstus. Un aģentūra, kas nav nekāda arhitektoniski iespēja, ka tai bija nepieciešami kons, uh, konsultanti Elena un Aurī, tagad ir uh, dis. Uh, um, konsultanti, viņi juridiskas uh, konsultācijas sniedz un BNB pārībā četrus uh, gadus konsultē uh, un uh, līgums numur 4 miljoni. Es uh, diskutēju ar dažādiem speciālistiem, cik lielas var būt šādas konsultācijas izmaksas. Tad, nu, nu, 12,2 miljonu lielu summu es tā īsti neatradu. Un tādēļ sastādīju atzinumu, kurā budžeta komitejas viedokli vēlos atbalstīt, ka 12,2 miljonu mūsu skatījumā ir daudz par daudz. Un mēs prasam, lai šie ietvaru līgumi netiktu pilnībā pilnīti un tiktu samazināts konsultācijas izmaksas. Bet uh, padomu ļoti ātri to apstiprina nemaz. Uh, nepārbaudot. Un līdz ar to kritika no padomas uz mūsu pusi, uz mums vērsta, ka mēs um, daudz naudas izdodam, nu tas vairs nav pamatojums nākotnē. Protams, ka firmas ir um, likumīgi izmaksāts, bet nu šīs summas manā skatījumā ir vienkārši par augstu. Aprīkojums sens, uh, kas ir 570 miljonos ietvertas, ir 51,9 uh, uh, miljoni Sākumā to izmaksā mm, izīrētājs un pēc tam aptuveni 60 miljonu apmērā tiek atrēķināts. Atrēķināt šīs summas. Es atbalstu šo projektu, tas ir ļoti dārgs, bet no nu, ēma nav pie tā vainība. Tas ir salīdzināms ar cenām, kādas ir šajā reģionā. Nu, nav tā, ka mūs, mēs maksātu augstākas cenas. Uh, bet mēs nu, kustamies uh, tirgus cenās un otrkārt es uh, lūdzu vienu punktu. Personāls, kāds mums ir, um, būs vairāk nekā tūkstoši cilvēku un ir divi, uh, divas automašīnu novadnes un es teicu, ka nu, ja, ja, nu, tas nav pieļājams, ja vairāk nekā tūkstoši cilvēku strādā. Divām mašīnām. Nē, es tiešām domāju vietas divām automašīnām. Un tas tika pamatots ar to, ka, nu, ir laba metro satiksme un otrkārt šajā ēkā, nu, nav iespējams būvēt pazemes garāžu uh, gruntsūdens dēļ, bet blakus ēkās esot pietiekam daudz parkošanās iespēju. Un es gribu tikai atzinumā vēl to ierakstīt, jo. Uh, Ir cilvēki, kas nevar izmaks, izmantot, uh, nu, varbūt uh, mobilitātes uh, ierobežojumu dēļ vai citiem iemeslu dēļ nevariem ierobežot, izmantot metro, nu, bet tad, nu, vismaz taču vajadzētu būt kaut kāda iespēja kādu mašīnu kaut kur nolikt. Ēmā arī izrādīja izpratni. Bet, nu, kondīcijas un apstākļu noteikumi vēl nav pilnībā noteikti. Un kā trešo punktu es gribu noteikt, ka, jā. Ja, Ja būtu būtiski izmaksu palielinājumi, nu vairāk nekā viens miljons, es ar to domāju, tad budžeta komiteju vēlreiz jāinformē un vēlreiz par to uh, jādiskutē. Un tas, kas kā iepriekšējās sarunas tagad ir paveiktas, ja tas nākotnē nav pieļaujams un ja ir būtisks izmaksas pieaugums, uh, nu tad vēlreiz mums ir uh, jādod mūsu atzinums. Tātad lūdzu atbalstiet šo atzinumu. Pamatā esmu par šo projektu. Bet, nu, tos sarežģītos punktus es minēju, lai arī tādēļ, ka padomi ir pieņēmis lēmumu, mums ir jāsadz uh, eh, šādas augstas izmaksas. Bien, merci Monika. Cette... Paldies, Monika, par um, šī ļoti, uh, šo ļoti pilnīgo skaidrījumu tas ir projekts, kas nu tiešām izraisa jautājumus un iz, mm, piezīmes un salīdzinot eiro just. Un jaunās Eiropas um, zāļu aģentūras uh, izvietne Monika piedāvā. ka um, šis uh, mūsu atzinums ir pieņemams, tādas iespējas mums ir, un viņi iesaka atbalstīt šo atzinumu. Tagad Bokraškungs. Thank you very much. Liels pa <clears throat> paldies. Šeit ir redzams skaidrs piemērs, kā projektu nevajag īstenot. Neredzu nekādu pamatojumu, kāpēc šai aģentūrai būtu jāatrodas ēkā, kas ir vienām no visdārgākajām Londonas daļām. Nav nekādu pamatojumu arī 25 gadu īres līgumam bez iespējas atteikties no šī līguma, jo nav iespējams prognozēt, kas nākotnē notiek. Konsultantu izmaksas arī nav pamatojamas, tās ir ne tikai par augstu, bet es arī neredzu kādu labumu, tad mēs šeit iegūstam. Tad atkal labs piemērs tam, kā nevajag darīt. Paldies! Monks kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs visi zinām, ka uh, gadiem ilgi mēs prasījām, lai tiktu sastādīta stratēģija ēkām gan ilgtermiņā, gan īstermiņā, un um, domājām par to, ka ne jau visām ēkām vienmēr vajadzētu obligāti būt centrā, kur cenas pār, parasti ir pārspīlētas. Ja tas ir iespējams pilsētas nomalē, tad vajadzētu šādu iespēju apsvērt. Piemēram, Eurojust eh, Nīderlandē, arī Latvijā, tur es eh, varbūt saprastu, bet eh, šeit jāsaka, ka mūsu cenas un uh, tirgus cenas ir salīdzināmas, un šajos gadījumos tās ir pieņemamas, bet katrā ziņā vajadzētu pateikt padomēji, ka mēs nepiekrītam viņu nostājai ēku jautājumā. Paldies, Vogenkungs, lūdzu. Yeah, uh, you, all, I'm not... Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu pārliet, pārsteigts, ka kāda dalība valsts šeit nav tik uh, lielu atbalstu gatavu izrādīt kā varbūt citas. Nu, īpaši runājot par Lielbritāniju. Kolēģi jau norādīja uz to, ka ir problēma ar izmaksām, un es īsti nesaprotu, kāpēc vispār tika izvēlēta Londona, kas ir viena no dārgākajām pilsētām Eiropā, bez tam vēl tur tika izvēlēta viena no dārgākajām vietām, viens no dārgākajiem rajoniem. Tam vispār nav nekāda loģiska pamatojuma. Uh, Tas noteikti ir jāiekļauj atzinumā un jājautā padomē, kāpēc tas tā tika nolemts, jo ir daudzas lētākas vietas Lielbritānijā, kas atrodas ārpus Londonas. Tas pats attiecas uz konsultantu izmaksām. Tas viss būtu jāieraksta, un es ceru, ka nākotnē padomu ņems vērā to, ko mēs šeit sakam. Paldies! Paldies, Hartonga kungs, lūdzu. Dank u voorzitter. Ik wil eh, de rapporteur eh, Paldies! Es gribēju apsveikt referenti ar šo ārkārtīgi izsmeļošo ziņojumu. Labākais, ko mēs varētu šeit darīt, ir vispār atteikties no šīs aģentūras, bet nu, otrs labākais risinājums būtu secinājumos, rekomendācijās iekļaut to, ka aģentūra varētu pārvietoties uz Londonas nomalēm, kur ir arī labi transporta savienojumi. Paldies! Paldies, tagad Jūta Hauga. Paldies. Sākumā gribētu pateikt, ka tāpēc uh, vairākās stundu nokavēju uh, komitejas sēdi, jo biju konstitucionālo lietu komitejā, un tur mēs uh, runājām par darba grupu, par aģentūrām, par to es ziņoju, bet arī tur es vairāk kārt skaidroju, uh, kā tiek izveidotas aģentūras, proti tas notiek ar likumdošanas aktiem. Un otrkārt, ka uh, aģentūru atrašanās vieta nav mūsu ziņā. Par to lēmt mēs labprāt. Par to varētu lēmt, uh, nosakot tādu uh, pamata regulu par aģentūrām, nosakot, kur tad tās atradīsies. Uh, lai tad procedūrā mēs varētu varbūt arī mainīt savas domas, ja mēs redzam, ka, piemēram, tā kā gadījumā ar uh, ēku īri, ar šo dārgo ēku, ka tas tā uh, izskatās, ka būs ļoti dārgi, bet tas nav mūsu ziņā. Uh, padome ir izlēmusi, ka tas būs Lielbritānijā. Padome izlēma, ka tā jābūt Londonai, un padome izlēma, ka tas uh, Uh, ka, ka šai aģentūrai ir jāatrodas Londonas Citijā. Tie bija 27 valstu un valdību vadītāji, kuri pieņēma šādu lēmumu. Un uh, mēs te varam stāvēt uz galvas vai vienalga, ko darīt, viņiem tas ir pilnīgi vienalga. Vienkārši gribēju to pateikt. Es domāju, ka mums vajadzētu vienmēr to arī kritizēt, jo īpaši tad, kad mums a, uh, publiski pārmet Uh, par to, ko maksā mūsu administrācija. Tad mums vajadzētu pateikt, par ko, kurš tad ir par to atbildīgs, ka šīs izmaksas ir tādas, kādas tās ir. Bet tagad emai pateikt, ka jūs nevarat pārvākties, jums ne, nebūs šī ēka vai jums jāpārvāc uz Londonas nomali, tas nav uh, vērtiecīgi, tas uh, nav mūsu ziņā. To gribēju vienkārši pateikt. Un man arī uh, nešķiet, ka tas būtu ļoti apmierinoši, tāpat kā mēs nevaram lemt, kur atrodas Eiropas parlaments, tas tā piebilst, piebilstot. Tas nav apmierinoši, ka tas tā ir, bet tāda nu ir realitāte. Un tā mums jāskatās acīs. Eh, Bokroša kungs, lūdzu. That's uh, a very fair point. Nu jā, tā jau tas ir. Bet mums atzinums ir jāsniedz. Mēs nekad nebijām iedomājušies, ka mēs šādu lēmumu pieņemsim, bet tas arī ir svarīgi varbūt politisku iemeslu dēļ, tīpaši tad, kad mēs runājam par tā parlamenta atrašanās vietu. Nu, lai gan um, Kanīrija Vorf neatrodas Sitijā, tomēr šī Londonas daļa arī ir ārkārtīgi e, dārga. Un skaidri jānorāda, ka nauda šeit tiek tērēta mm, neliederīgi. Paldies, referenti izteiks noslēgumu vārdus. Es uzklausīšu viņas teikto un pēc tam jāsaka, ka nu viedokļi ir diezgan atšķirīgi. Un uh, viņi pauž uh, dažādu politisko grupu viedokli. Nu tā tad es saprotu, ka trīs piezīmes, kas ir izteicis un ko referenti referente iesaka, tiek atbalstīta. Bet jautājums, ko es gribu uzdot, nu vai nevajadzētu vēl ceturto pievienot? Nu, tā tad ceturto vajadzētu pievienot. Juta Hauka atgādināja, ka pilsēta tiek noteikta Un aģentūra tiek noteikta, eh, aģentūras vieta tiek noteikta, un to nosaka padomu, to nevar apšaubīt, bet mēs to varam eh, vai nu paust par to izbrīnu, vai arī paust mūsu nožēlu. Un es eh, tiešām atbalstītu to, ka, lai mēs pievienotu vēl vienu paragrāfu, tajās, tajā, ko saka mūsu referente, sakot, ka budžeta komiteja ir pieņem zināšanai padomas lēmumu Eiropas zāļu aģentūru e, izvietot Londonā, un ir izbrīnīta pa, e, ka par to, ka izvēlētā atrašanās vieta skar, e, ir noteikti visdārgākajā Eiropas, visdārgākās pilsētas rajonā, un atgriežoties pie pamata, vērš padoms uzmanību uz to, ka jāievēro nekustamā īpašuma. Jā, cenas, nosakot uh, jauno aģentūru atrašanās uh, vietas uh, valstīs, kuras ir izvēlētas. Nu, tā ir tā mana ideja. Tātad mēs neapšaubam šo izvēli, tas ir, atkar, tas ir atkarīgs no padomas, bet mēs esam izbrīnīti, ka Londonā, kā daudz no jums teica, um, izvēlējās to vietu, kur uh, nekustamā īpašuma cenas ir visdārgākās pasaulē. Nu, kas tad to, no kā to maksā no Eiropas budžeta? Nu, mēs brīnamies, mēs esam izbranīti. Jā, esam. Un nākotnē mēs aicinām padomu, nu, ievērot šo uh, jautājumu uh, aspektu. Viņi pieņēma lēmumu, ka tas ir Londonā. Jā, nu labi, varbūt, ka bija cits iespējas Londonā. Nu, katrā gadījumā šie kritēriji netika uh, ievēroti. Un, uh, nu, attiecīgi. Uh, Nu, es improvizēju, bet es domāju, ka nu, mēs, protams, varam mūsu arī dažādā, dažādākā formulējumā to paust. Bet Gajerkungs gribētu izteikties, un tad Sidonija, un pēc tam Monika noslēguma vārds. Gajerkungs. Paldies, priekšsēdētāji vārds. Es priekšsēdētāji kungs, es atbalstu jūsu priekšlikumu un pilnībā un gribu arī formulējumu piedāvāt. Proti, eh, jūsu pārdomās uzņemt vēl to, ka šāda vietas izvēle ir kontrastā pret uh, padomas vispārējām prasībām pēc taupības. Mēs diskutējam arī šorīt par to, kā budžetā var uh, ietaupījums ieviest, un tajā brīdī, kad padome var uh, pieņemt lēmumus par ES izdevumiem, tad tā tādā veidā izdod līdzekļus, nu, kas vispār vairāk jau nu, arī nav vairs iespējams. Un es domāju, ka uz šo kontrastu vajadzētu vērst uzmanību. Paldies. Tas ir papildus arguments. Sidonija. Uh, your... Es piekrītu jūsu priekšlikumam aicināt padomi ņemt vērā nekustamā īpaša, e, īpašuma izmaksas tad, kad tiek plānots vai tiek runāts par jaunu aģentūru atvēršanu. Bet mums jau ir tiesības runāt arī par citām aģentūrām. Šeit es gribu zināt, ko mēs domājam ar jaunām aģentūrām. Bet vēl kas skaidrs, kā padomi savus lēmumus var pārskatīt vai izmainīt. Tas jau nav cirsts akmenī. Uh, Mēs varētu aicināt padomu pārskatīt šos lēmumus. Varbūt, ka tas ir naivi, bet šī situācija ir tik nejauka, ka pat naivumu varētu šeit atbalstīt. Varbūt mēs varētu aicināt eh, padomi pārskatīt dažus no lēmumiem saistībā ar aģentūru, tā lai varētu ietaupīt līdzekļus. Es nesaprotu, kāpēc aģentūras šeit būtu tādas kā svētās govis, eh, ja mēs vispār runājam par izmaksu samazinājumu Paldies, Sidonija. Tagad Helga Trupel. Um, es, es eh, gribēju pieskarties tam, ko teica Jens Kajers, ir tīpaši runājot par Davi, Davida Kamerona apņemšanos samazināt izmaksas attiecībā arī uz Eiropas budžetu. Tas pats attiecas uz padomi, un viņiem būtu jābūt gataviem, ir tīpaši strādājot ar aģentūrām, apmierināt šīs te prasības par eh, izmaksu samazinājumu, un tas mums arī viņiem jānorāda. Paldies! Alors. Paldies! Nu, tagad Monika, kādu secinājumu tad varētu izdarīt pēc šīs viedokļa apmaiņas? Dārgais priekšsēdētāji kungs, es gribēju nu, nogaidīt diskusiju, jo es sagaidīju to, ka par šo punktu diskutēsim. Jo nu nevienam nevar izskaidrot, nu kādēļ. Nu, visdārgākajā Londonas uh, ceturdaļā. Nu, protams, ka ir, ir arī vēl, nu, dārgāks vietas, bet, nu. No, bet, nu, praktiski grūti atrodams. Un tādēļ, nu, Ēmā meklēja vēl šajā dārgajā reģionā vietu, un es domāju, ka šo ceturto punktu pievienojot par šo ideju es vēlotos īpaši atbalstīt, un šai saistībā varbūt mēs pēc tam varētu vēl precīzāk formulēt. Mēs varētu uh, pievienot vēl to, ka ja padomi pieņem lēmu par šādu ēku, tad. Uh, Nu, vajadzētu mm, diskutēt par aģentūru atrašanās vietu, lai tāda īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa ēku politikas plānošana ar saprātīgām cenām varētu garantēt, un tas atbilst arī um, nepieciešamībai taupīt. Uh, līdz ar to jārunā ir par uh, administratīvām izmaiņām, bet Londona ir atsevišķi gadījums. Tātad ceturto punktu es uh, atbalstu, un noslēgumā nu, laikam nekas cits nepaliek. Arī Hartungam sakot, ka nu, nav iespējams ēmu vienkārši uh, svītrot un um, nebūvēsim, jo nu, likumā tie noteikti. Ja mēs tā rīkoties, tad mēs nodarītu zaudējumus arī uh, ekonomi, Eiropas uzņēmumiem, bet nu, tas nav tas, ko gribam. Gribam, protams, kritizēt dažādas direktīvas, bet nu, tas tiešām kaitētu, piemēram, zāļu laišanai apgrozībā un citam. Līdz ar to es eh, nu, gribu lūgt eh, pieņemt atzinumu ar četriem punktiem un eh, attiecībā uz padomu šo punktu pieņemt. Un šo atzinumu kā budžeta komiteja sastādīt un pieņemt. Paldies. Très bien. Donc, euh... Ļoti labi. Paldies. Vēlreiz izlasīšu ievēroju to, kas tika teikts. Tātad mana, mans formulējums ceturtajam punktam. Es nedomāju, ka mēs varam doties tik tālu mm, līdz tam, ko Sidonija piedāvāja, nu, aicināt padomu pārdomāt savu viedokli. Nu, es domāju, ka padomu ļoti slikti pret to izturētos. Bet, nu, mēs varētu pievienot ceturto punktu, ka budžeta komiteja Pieņem zināšanai padomas lēmumu EMA aģentūru izvietot Londonā. Pauž savu izbrīnu par to, ka piedāvāta atrašanās vieta šai aģentūrai ir izvēlēta vienā no visdārgākajiem, visdārgākajiem rajoniem Eiropas visdārgākajā pilsētā. Respektīvi Eiropas Savienības visdārgākajā pilsētā. Un tas ir pretrunā ar budžeta taupības pasākumiem, ko ierosina Eiropas Savienības padomu nākotnē, vispārējā izpratnē, nekustamo īpašumu uh, ilgtermiņu veidošanas uh, politikā, kas skar Eiropas Savienības institūciju, budžeta uh, komiteja vērš padoms uzmanību uz to, ka ir nepieciešams e, ievērot nekustamā īpašuma cenas pieņemot lēmumu par precīzu uh, aģentūru atrašanās vietu. Uh, tas ir attiecams uz iespējamām jaunām aģentūrām uh, to izvietošanas valstīs. Nu, es domāju, ka šāds formulējums nedaudz visu ietver sevī. Tātad mēs nu, runājam par ilgtermiņu. Mēs neapšaubam padomas lēmumu, pilsētas izvēle, tas ir padomas lēmums. Mēs paužam mūsu izbrīnu un uzsveram, ka tas ir dārgs lēmums un ir pretrunā padomas politikai. Un mēs izsakam mūsu viedokli nākotnē. Vai šāds teksts jums liekas pielīdz kas par ar šo muziko grozījumu? Paldies. Es domāju, ka nu, viss tas ir praktiski vienbalsīgi. Kas ir pret? Ā, nē, Sidonija ir pret. Viņa vēlas vēl tālāk doties formulējumā. Kas atturas? Ļoti labi. Nu, tas ir pieņemts. Un mēs teiksim, ka nu, tas ir nu, vienots viedoklis. Nu, tā, nu, gandrīz tā. Nu, vienots un Sidonija, kas. Bet nu, man liekas, ka nu, tas tā varētu būt. Tātad paldies, paldies arī uh, Ēma direktoram. Mēs uh, pilnībā uzticamies tam, ka aģentūra izmantos šīs telpas un uh, pildīs savus uzdevumus, kas ir nozīmīgi un ilgtermiņā. Un beigās mums paliec pāris minūtes pēdējiem jautājumam, kas ir par Berek. Monika, lūdzu, tas būs visvienkāršāk. Tas nav sarežģīts gadījums, ir runa par Eiropas regulātoru elektroniskās komunikācijas jomā institūciju, 2009. gadā dibināta institūcija, un šeit jāsaka, ka pat ja Bornkungs eh, centās aizstāvēt savu valsti, Latvija nav bagātāka par Angliju, bet es gribētu pateikties arī Latvijas valstī par to, ko viņi ir darījuši Eiropas aģentūras labā. Uh, Tas ir ēkas projekts, vēsturiska ēka, atrodas centrā. Īpašnieks ir Latvijas valsts 780 kvadrātmetri. Tur ir 11 autostāvvietas daudz mazākam personāla skaitam, bet maksimālā ēkas kapacitāte ir 30 cilvēki un 11 autostāvvietas tad pietiek. Uh, Un uh, uz diviem gadiem mums bez īres maksas uh, tiek piešķirt šī ēka, uh, ir uzņēmas Latvijas valdība, un arī remonts tiek veikts par Latvijas valdības līdzekļiem. Līdz uh, 2021. gada martam ir īres līgums, ir arī iespēja līgumu pārtraukt sešu mēnešu laikā. 2011. gada aprīlī mājā ir paredzēts parakstīt līgumu un pārvākties ir paredzēts uh, maija beigās šogad, un drošības aprīkojumu daļu arī finansē Latvijas valdība, un uh, aģentūras daļa sastāv tikai 20 tūkstošus eiro. Blakus izmaksas būs 80 tūkstoši par uh, uh apkuri, dažādas izmaksas par uzturēšanu un īres izmaksas pēc šiem diviem gadiem mm. arī ir ļoti saprātīgā mērogā. Uh, 242 eh, eiro mēnesī, 3,10 eh, eiro par kvadrātmetru un 29 eh, tūkstoši gadā tie ir. Paldies Latvijas valdībai, šādas īrcenas es labprāt gribētu visur, tad mēs varētu visas aģentūras par šādām cenām izvietot. Un arī projekts, kāds tas ir tika iesniegts, bija tik perfekts, tas tik perfekti bija izstrādāts. Referentiem tiešām nebija šeit vairs ko darīt, nebija nekādu jautājumu. Un šādām īrscenām mēs pilnīgi noteikti piekrītam. Tātad mēs eh, nesniedzam vispār nekādu atzinumu priekšsādātāju kungs. Paldies, neviens negrib izteikt komentārus. Un tātad. Uh, vēl sakojam mūsu referentē, bet Monika kaut ko grib piebilst, jā. Bet tagad ne par Berek, bet uh, īsi informēšu par uh, tātad par uh, izmaksām, ka mums ir uh, jāinformē, ka Bratislavā būs informācijas centrs parlamentu un komisijas, un eh, viņi ļoti izdevīgā veidā saņem šo ēku, un eh, tiks izmantoti divi gadi, lai eh, rastu saprātīgi risinājumu, bet tas, kas tagad ir plānots 24 turpmākajiem mēnešiem, mums ir apmēram 5000 eiro mēnesī īras cena, saprātīga cena. Gribēju jūs vienkārši informēt par to, bet ir labi, ka mūs par to informē, kamēr um, mums par to nav jāizsaka. Merci bien. Bres. Paldies, Breslau. Tas ir vācu nosaukums Vroclavai. Labi. To es gribēju vienkārši pārjautāt. Labi. Paldies, paldies Monikai par lieliski paveikto darbu. Paldies, ka varējām sniegt atzinumu par ļoti svarīgu jautājumu nākotnē. Un tagad varam tagad pāriet pie balsošanas. Un vispirms eh, tas ir 17. Eh, punkts darba kārtībā. Mums ir jābalso par Barbaras ziņojumu. Eiropas globalizācijas tātad par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu eh, General Motors eh, Beļģijā darbiniekiem. Epinka kungs pirms balsojuma grib vēl izteikt iezīmi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, nu, Un liekas, ka viss ir kārtībā. Vēlreiz paldies. Es gribētu teikt, ka šis uzņēmums ir manā vēlēšanu apgabalā un situācija ir ārkārtas. Es varu balsot pret uh, projektu, kas ir manā uh, vēlēšana apgabalā, jo General Motors, slēdzot Opel uh, rūpnīca Antverpenē, 400 miljonus eiro uh, samaksāja ir uh, atlaistajiem cilvēkiem, proti 153 tūkstoši eiro katram uh, atlaistajam darbaņēmējam. Nu tā tad bruto 153 tūkstoši eiro. Tā ir ļoti liela summa. Ja es esmu Opel darbaņēmējs, tad es, protams, to atbalstu, bet liela daļa Opel uh, darbinieku izmantoja šo uh, iespēju un uh, devās prom no šī uzņēmuma. Uh, Un apkārt ir flāma uzņēmumi un arī uh, vācu uzņēmumi, kas meklē darba ņēmēju. Nu, nav grūti atrast uh, jaunu darbu, darba devēja piedāvā burtiski darbu, un viņi saka, nē, nē, man ir sākumā jāsaņem kompensācijas nauda, un pēc tam varēšu sākt strādāt 2007. gadā. 18 tūkstoši cilvēku, kas devās prie, prom. Viņi saņēma 44 tūkstoši eiro bruto uz cilvēku. Un nu, tad man ir jā, jautā, vai globalizācijas fonda līdzekļi vēl ir jāizmanto šajā gadījumā, vai tas ir nepieciešams, vai to nevarētu labāk kaut kā izmantot. Varbūt, ka arī uh, mums jādomā arī par nodokļu maksātājiem, kas uh, šo naudu netieši samaksā. Es balsošu pret, un daži saka, nē, nu nauda ir jāizdod vienalga kādā veidā. Tas jums ir. Uh, bet es esmu pret, ka nodokļu maksātāja nauda šādā veidā tiek izmantot, uh, lai arī šis uzņēmums ir manā vēlēšana apgabalā. Oui, je vous remercie. Uh, Jā, paldies. Nu, diskusijas par šo uh, tematu ir noslēgts. Diskusijas jau bija, mums tikai jābalso. Un Andrēsen kundze arī uh, grib izteikties, un tad Barbara atbildēs. Es gribētu tikai atgādināt, ka statūta problēma par uh, globalizācijas fonda līdzekļu izmaksu vai pārtraukšanu vai arī uh, uh, atlikšanu notika tad, kad diskutējām par Portaškonga ziņojumu. Un ietver arī tos punktus, kādus uh, šūra komiteja sastādīs. Un šie jautājumi, protams, uh, tos, ko arī ko Epingungs pieminēja, tie tiks arī uh, diskutētu, bet nu šodien diskusija ir pabeigta, mums ir jābalso, Andresen kundzei vēl došu vārdu un tad Bārbarai noslēguma vārdiem un tad balsosim. Andresen kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vienkārši gribēju uzsvērt to, ko tikko teica Epinga kungs. Tas parāda, uh, ka man uh, ir bijusi taisnības sakot jau vairākus mēnešus to, ko esmu teikuši Sura komitejā. Mums nav ne jausmas, kā šī nauda tiek tērēta, un neviens necenšas saprast, vai šī nauda tiek izmantota tiem mērķiem, kam tika izveidots šis fonds vai citiem mērķiem. Cik ilgi mēs turpināsim apstiprināt šos naudas pārvedumus, globalizācijas fonda izmantošanu, nezinot, kā šī nauda tiek izmantot. Es domāju, ka tas ir būtisks uh, atbildības trūkums, ka šī komiteja apstiprina šādus maksājumus. Ļoti labi, paldies par šo komentāru. Barbara, vai mēs varam pāriet pie balsojuma? Jā, priekšsēdētāja kungs, mēs tiešām varam balsot. Jūs jau teicāt, ka mēs nevaram tagad atkal atsākt debates. Epinka kungs, man nebija iespēja jūs iepriekš uzklausīt, tad, kad bija debats šeit komitejā, bet es gribēju kolēģis nomierināt. Uh, Arī, ja mani vārdi varbūt uh, ir kā saucēja balsts tūkstnesī, vienmēr tiek paustas viens un tās pašas bāžas, bet šie līdzekļi nenokļūst ne uh, darba devēja, ne darba ņēmēja kabatās, šie līdzekļi tiek izmantoti, lai uh, Uh, organizētu pārapmācības, pārkvalifikācijas programmas un valodu kursus, lai varētu cilvēki mācīties valodas un saņemt uh, citas darba iespējas. Arī informātikas kursi tiek piedāvāti. Parlamentam ir iespēja saņemt informāciju par to, kā šī nauda tiek izmantota. Tā vietā, lai mēs uh, vienmēr un atkal paustu šīs bāžas komitejā, jūs varētu vienkārši uzrakstīt man, uh, vai arī mēs kopīgi varētu vērsties pie komisijas, lai prasītu informāciju par to, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Un tad mēs to arī uzzinātu, un tad mums būs uh, arī pārliecība, ka saņemsim atbildi. Šie līdzekļi nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem, tikai šīm apmācības programmām, un šo naudu var izmantot arī, lai eh, atrastu citu darbu, bet tas vienmēr ir Eiropas komisijas kontrolē. Tātad, ja jūs tiešām vēlētos saņemt informāciju, tad jums vienkārši ir jāvēršas attiecīgajā nodaļā komisijā un uh, šeit komitejā nemaz nav jāpauž šīs bažas un iebildes. Un, uh, nav jēgas teikt pilsoņiem, ka mēs šeit naudu pareizi neizlietojam. Un tiešām ir žēl, ka uh, tik daudz kolēģi pakļauj šiem eiroskeptiskajiem noskaņojumam un tādējādi uh, pilsoņi uh, satraucas. Pilsoņi ir jānomierina un viņiem ir jāsaņem iespēja arī turpmāk uh, turpināt strādāt un uh, ticēt Eiropas Savienībai, ja jūs uh, neticat šīm idejām, tad jums vajadzētu izstāties no šīs institūcijas. Tas arī viss priekšsādātāja kungs. Diskusija ir beigta, pabeigta. Nē, es nedošu vārdu jums, Hartonga kungs. Es teicu, ka diskusija ir beigusies. Hartonga kungs runā bez uh, mikrofona. Tātad refere, uh, reglamenta jautājums. Priekšsādātāja kungs, es gribēju tikai lūgt, lai šo balsojumu uh, atliekam, jo man nav vajadzīgā informācija. Labi, referents kundze piedāvā balsot. Jūs piedāvājat balsot. Labi. Tad uh, Hartonga kunga priekšlikumu uh, liek uz balsošanu. Kurš ir par to, lai mēs atliktu balsojumu? 1, 2, 3, 4, 5. Kurš uh, pret šo atlikšanu? Vairākums. Tātad balsosim. Ļoti labi. Tātad tagad paņem balsošanas sarakstu. Ir trīs grozījumi. Manā balsošanas sarakstā vismaz ir trīs, vai visiem ir tāds pats saraksts. Trīs grozījumi, tātad. Tātad E pantam, apsvērumam. Pirmais grozījums Āvarau kungas un viņa kolēģi, kurš pār šo grozījumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurš pret? Vairāk kā 7. Atturas. 2. Noraidīts. Otrais grozījums. Tie paši jautā. Referents ir pret. Kurš par? 7, 8. Kurš pret? 9. Vairāk kā 8. Kurš atturas? 9 divi atturas. Noraidīts. Trešais grozījums, autori tie paši, referents arī ir pret kurš par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurš pret? Vairāk kā 8, kurš atturas? Divi atturas. Nu, rezultāts ir nedaudz uh, atšķirīgs, bet visi trīs grozījumi ir noraidīti. Tagad balsosim par visu grozi, par visu ziņojumu, bez grozījumiem. Kurš par? On compte pour le vote final. Skaitam balsis, lūdzu, celiet rokas. 26, euh, 26. 26 un pieskaitiet man 27. Kurš pret? 1, 2, 3, 4. 4. Kurš atturas? Viens atturas. Labi. Tātad ziņojums pieņemts. Apsveicam referenti. Tagad, un tagad uh, turpināsim 18. punkts referentes kundze par 2011. gadu uh, budžetu. Ceturtais attiecas uz uh, tieši to, par ko mēs tikko nobalsojām. Tātad šeit ir runa par eh, maksājumiem Eiropas globalizācijas piemērošanas fondam. Šeit ir runa par 9 miljoniem 593 tūkstošiem 931 eiro. Es eh, piedāvāju balsot par šo te pārvedumu. Tātad es domāju, ka vairākums būs tāds pats, bet, protams, ka sākam balsot, kas par šo uh, pārvietojumu saistīts, uh, saistībā ar lēmumu, kas jāpieņem. Paldies, kas ir pret. Tie paši deputāti trīs. Kas atturas? Paldies. Līdz ar to pieņemts. Uh, paldies Sidonijai. Un tagad noslēgumā pēdējais balsojums. Helga mums. Uh, prezentēs eh, gluži nelielu pārvietojumu. Revizijas palāta gribētu pārsūtīt 120 tūkstošus eiro no drošības uh, budžeta pozīcijas uz uh, tie, juridisko izmaksu pozīciju. Piemēram, šeit ir runa par tiesisko palīdzību atbilstoši 24 darbinieku regulas uh, pantam. Nav iespējams precīzi noteikt šādu izmaksu apmēru, tieši tāpēc tiek lūgts pārsūtīt šo te naudu uz šo te budžeta posteni. Tieši tāpēc ir nepieciešams pieprasīt vairāk informācijas par šāda veida tiesiskās palīdzības uh, sniegšanas mehānismu no tiesas. Es gribēju zināt, kas tur varētu notikt. Jā, es eh, saprotu, ka tiesas pārstāvs ir. Varbūt, ka jūs varētu iepazīstināt ar sevi, lūdzu. Paldies, es esmu revizijas palātas budžeta daļas vadītājs. Šī pieprasījuma pamatā ir tas, ka nepieciešams lūgt atbalstu no tiesas atbilstoši 24. pantam jo tiesai ir eh, pienākums pildīt šāda veida tiesiskās palīdzības pieprasījumus. Šis jautājums ir konfidenciāls, eh, palīdzības saturs ir konfidenciāls. Šeit ir runa par diviem atsevišķiem gadījumiem. Pirmais ir par to, ka tiesas kolēģija ir eh, ļāvusi četriem tiesas darbiniekiem aizstāvēt citas organizācijas eh, darbiniekus eh, saistībā ar būtisku pilnvaru pārkāpumu, un otrā gadījumā ir diviem darbiniekiem eh, atļauts piedalīties cita gadījuma tiesas procesā. Pašlaik nav nekādu aprēķinu no juristiem, cik tas varētu maksāt, tāpēc mums ir tāds piesardzīgs cipars 120 tūkstoši eiro. Ja šajos gadījumos tiks panākta uzvara tiesas procesā, tad uh, juristi mēģinās panākt izmaksu sekšanu no zaudētāja puses, un mēs šeit lūdzam pārvest uh, naudu, kuru mēs esam ietaupījuši vienā budžeta mm, postenī uz citu, jo uh, šeit mums ir nauda pieejama no drošības budžeta posteņa. Paldies, paldies direktoru kungam. Tagad uh, referents kundze, kādu secinājumu jūs varat iz. Uh darīt. Informācija ir pietiekama, un tāpēc es rekomendētu atbalstīt šo te pārvedumu. Ļoti labi, paldies. Nu tā tad uh, uh, balsosim par šo pārvietojumu priekšlikumu, kā referenti piedāvā, kas par. Paldies, kas pret. Divi pret, kas atturas. Nav neviena, kas ir atturējies, tā tad lēmums ir pieņemts par pārnesumu. Helga, vai nav nekādu citu pārvedumu? Nē, liekas, ka nē. Ļoti labi. Paldies! Mēs esam izsmēluši mūsu darba kārtību budžeta komitejai. Tas tagad uh, desmit minūtes minūtes pārtraukums. Lūdzu, neiet pārāk tālu un atgriezieties 11.30, kad būs uh, kopēja sēde ar budžeta kontrola komiteju. Un tad mēs uh, runāsim par finanšu reglamenta reformu. Sēdi pārtrauc uz 10 minūtēm. apparemment, il y a un logo de son année de travail envoyé. Euh, Mes chers collègues. Dārgie kolēģi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Lūdzu klusumu. Mēs atsākam darbu budžeta komitejas sēdi. Sveicam budžeta kontrolas komitejas deputāti kopēja darba sēdi publiska pieejama. Sveicam arī apmeklētājus. Un budžeta kontrolas uh, komiteju pārstāv vicepriekšsēdētājs Odīkungs, kas paskaidros, kādēļ viņš ir šeit uh, zālē. Priekšsēdētāja kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uh, sākumā sveikt uh, budžeta komitejas deputātus un teikt, cik ļoti šī 51. panta procedūra atvieglo mūsu darbu un ļauj sadarboties budžeta un budžeta kontrolas komiteja deputātiem. Vēlos atvainoties Demažu Istrīkungu, mūsu priekšsēdētāju. Viņš cer Neapolē iegūt pilsētas dompriekšsēdētāju vietu un tādēļ viņš nav šodien mūsu sēdē. Uh, Un gribētu teikt Lamasorkungam, ka pārstāvēšu budžeta kontrolas komiteju. Un zinām, ka viņš arī jau bija priekšsēdētājs šajā komitejā pirms laika, un esmu ļoti gandrīz būt šeit. Un esam uh, vienojušies, uh, ka uh, šo sēdi vadīs Alēns Lamasūrs. Paldies, kolēģi! Divi līdz priekšsēdētāji no vienas un tās pašas politiskās uh, partijas un tādas pašas valsts. Nu, tā ir vienkārši, nu, kā lai saka, nejaušība, bet, protams, ka mēs mēģināsim objektīvi, absolūti objektīvi uh, strādāt. It īpaši tādēļ, ka jautājums, ko izskatām, ir ļoti nozīmīgs. Tātad darba kārtības uh, pieņemšana. Nav piezīme līdz ar to. Pirmais darba kārtības punkts ir izskatīts, otrais protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika. Uh, 13. un 14. jūlijā 2010. gadā un 28. septembrī 2010. gadā nav nekādu piezīmju. Līdz ar to, ja nebūs uh, nekādu piezīmju par šiem protokoliem līdz sēdes beigām, tad protokoli tiks uzskatīti par pieņemtiem. Un tūlīt pat uh, pievērsīsimies trešajam darba kārtības punktam. Eiropas Savienības ikgadējiem budžetam piemērojamie finanšu noteikumi. 51. pāragrāfa ietvaros varam strādāt abas komitejas kopā. To daram jau mēnešiem ilgi. Un tādēļ paldies referentiem un līdzreferentiem. Darbs ir ļoti ievērojams. Tiks veidots kopēt ziņojums, kopīgs ziņojums, un mums ir iespēja šo viedokļu apmaiņu sākt došu vārdu abiem līdzreferentiem un lūkšu uh, pēc iespējas nu, tā koncentrēti runāt. Mums ir aptuveni stundu uh, laiks uh, šai viedokļu apmaiņai par šo ļoti nozīmīgo jautājumu. Un uh, sākšu dodot vārdu nu, pieklājības. Uh, vadīt eh, Ingeborgai, bet uh, Rivelīnī kungs, uh, viņi ir vienojušies, Kreslis kungs un Rivelīnī kungs, tātad Rivelīnī kungs būs pirmais. Grazie, prezidente, cercherò di essere. Paldies, priekšsēdētāji, es mēģināšu runāt īsi. Šodien Kreslis kundze un es kopā iesniedzam atzinumu projektu par izmaiņām finanšu noteikumos. Uh, Šeit ir runa par ļoti daudziem grozījumiem, 220 kopskaitā, plašs dokumentu dosjē. Deviņdesmit astotais tika iesniegts divas reizes, bet, nu, neskatoties uz to, e, jāsacina, ka ir daudz grozījumu, daudz izmaiņu sākotnējā komisijas dokumentā. Mums ir jāmēģina ņemt vērā visas viedokļus, kas tika izteikti neformālajā sanāksmē ar komisiju un arī komisijas locekļu domas. Jāņem vērā arī revīzijas palātas teiktais, arī ombudsmena teiktais bet mēs gribējām dot arī iespēju izteikties tiem, kas saņem fondu līdzekļus. Mēs mēģinājām uh, pārveidot savas politikas eh, tā, lai palīdzētu līdzekļu saņēmējiem. Kopā ar Greslas kundzi mēs eh, detalizēti pastāstīsim par grozījumiem, par grozījumu pamatojumu, pieskarsimies arī diviem jūtīgiem jautājumiem PPP, eh, valsts un privātai partnerībai un arī finanšu instrumentiem. Es esmu izdalījis uh, darba dokumenta projektu. Tā jūs varēsiet redzēt, kā šeit varētu mainīties pantu un punktu numerācija. Pirmie grozījumi no 1. līdz 11. ir saistīti ar um, izmaiņām attiecībā uz Eiropas ārējās rīcības dienestu, tiek ņemts vērā arī juridiskā dienesta viedoklis. Tur tiek noteikti nosacījumi, arī laika grafiki, Savukārt pārējie grozījumi ir tāda vispārēja rakstura saistīti ar ieviešanas aktu nosacījumu, ievieš, e, izpildi ar iepriekšējā 290. panta izpildi. Tīpaši tāpēc, ka šie nosacījumi ir ārkārtīgi būtiski. Šeit mēs neko neesam mainījuši, vienkārši pārcēlējam to, kas tika iepriekš iesais, ierakstīts uh, izpildes nosacījumos. Mēs arī mēģinam pēc iespējas aizsargāt parlamenta prerogatīvas, kā noteikts uh, Lisabonas līgumā. Mēģinājām arī atainot uh, parlamenta jauno lomu kā daļu no budžeta apstiprinošās procedūras mehānisma. Parlaments vienmēr ir jāinformē par komisijas lēmumiem, it īpaši, ja šie lēmumi ir atkāpes no finanšu regulējuma nosacījumiem, ja tas attiecas, piemēram, uz pārvadumiem vai uz finanšu operācijām. Caurskatāmība un finanšu kontrole arī šeit tiek uzlabota it īpaši balstoties uz revizijas palātas ieteikumiem. Šeit ir runa par 229. pantu, par pieļaujamo kļūdas līmeni. Šis princips dalību valstīs ir jāievieš, tāpat arī fondiem ir jāņem vērā. Anisms, kas varētu kļūt par daļu no pārvaldības rīkiem. 47. grozījums mēs mēģinājām palielināt informētības eh, apjomu saistībā ar visu šo finansējuma jautājumu. Jānodrošina, lai finanšu programmēšana komisijā ir saistīta ar budžeta projektu, lai tas notiktu katra gada ietvaros 48., 49., 50. runājam par informācijas plūsmas uzlabošanu uz parlamentu saistībā ar budžeta procedūru. Tādējādi tiek radīta laba informācijas bāze budžeta iestādēm. Tātad runa ir par budžeta izpildu saistībā ar PPP un finanšu instrumentiem. It īpaši, ja šie finansu finanšu instrumenti ir saistīti ar iespējamo zaudējumu risku. Bet, nu, Greslas kundze to visu labāk izskaidros nekā es. Ja runājam par parlamenta priekšlikumiem, par budžeta grozījumu ierobežošanu, konkrētu grozījumu skaita ierobežošanu, mēs gribētu ierobežot skaitu tik tālu, cik tas ir būtiski nepieciešams, lai netiktu ierobežotas parlamenta pilnvaras. Tas ir 53. grozījumā. Citos grozījumos eh, norādam uz to, ka komisija ir atbildīga par budžeta izpildi. Norādam arī uz vajadzību, ka dokumenti ir jānosūta izpildes iestādēm no komisijas. 71., 78., 79., 85. grozījumi runā par divām alternatīvām formulām 56. pantam. Komisijas priekšlikumā šis pants ir saistīts ar uh, uzklausīšanu, ko mēs organizējām komitejā kopīgi ar dalību valstīm. Šeit ir runa par parlamenta pieprasījumiem par uh, dalībvalstu līmenī organizēto fondu pārvaldību, principā, kur nacionālās valsts sniedz savas garantijas par pareizu pārvaldību. 84. grozījums mēs gribētu iekļaut drošības klauzulu par to, ka maksājumi tiek atlikti, ja netiek veikta pienācīga kontrole dalību valstīs vai ja akreditēta iestāde neveic šādu kontroli vispār. Un tur ir tādi konkrēti norādījumi. Īsumā gribēju pieskarties arī 115. grozījumam par to, ka jāierobežo maksājumu kavējumi, tīpaši saistībā ar valsts pārvaldības direktīvu. Vēl ir grozījumi par iepirkumu procedūru uzlabošanu, tad arī 159. grozījums par klīringu komiteju darba organizāciju attiecīgajos ģenerāla direktorātos. Vēl ir grozījums attiecībā uz vienkāršot kontrolas procedūru, ja ir runa par mazām summām, par 5000 eiro piemēram. Tad ir vēl, piemēram, grozījums 170, kur ir runa par e-pārvaldību. Tātad e-pārvaldības iekļaušana šajā regulā. Vēl ir uh, norādīts uz Eiropas parlamenta sasniegumiem šajā jomā. Gribēju teikt, ka budžeta kontrolas komitejas vārdā it īpaši, ka tas, kas ir ierakstīts 170. līdz 176., 180., 82., 85. Groz, uh, pantā, uh, Šie eh, panti ļauj pātrināt budžeta apspri, uh, eh, izpildes apspri, apstiprinājumu, uh, ietaupot mēnesi. Paldies, un tagad Grēslas kundze. Paldies, norādīšu uz to, ka mēs mēģinām uh, tādu vienotu reformu piedāvāt, un man liekas, ka tas mums arī ir uh, izdevies. Un tādēļ uh, lūdzu dažas no tām sarunu vešanas pozīcijām, kādas esam izveidojuši, ka mēs tās. Uh, saglabāt, ka tās nu netiktu sabojātas, jo būs smagas sarunas eh, gan ar padomu, gan ar komisiju. Vēlos vēlreiz norādīt uz to, un arī kolēģis uh, Revelīnī uh, 56. paragrāfs eh, rada īpašas uh, problēmas, un tas, kas um, ir um, tur 56. sastādīts, tas ir šādā tabulā sastādīts, ko tagad jums parāda, <clears throat> un uh, 58. mēs sastādām dokumentu, ievērojot reģionālo, uh, reģionālas attīstības komitejas viedokli un lūdzu kolēģis, nu pagaidiet līdz rītdienai, kamēr iesniegšu šeit grozījums, jo būs uh, saprātīgi nu, šo pozīciju, kas ir pat labam sarežģīta, apkopot. Tātad, nu, tā bija diskusija par 56 bijušas vairākas neformālas sarunas ar komisiju, kurā esam mēģinājuši grozījumus skaidrot. Es gribētu vienu grozījumu īpaši pieminēt, jo šajā grozījumā komisijas kritika tiek apkopot, nu vismaz tā tas ir ēpasta veidā mums darīt zināms. Un mēs it kā birokrātiju veidojam. Grozījums numurs septiņi. <clears throat> Šeit uh, runa iet par uh, procentu likmos un uh, procentu, kas uzkrājas par līdzekļiem, kas ir savienības īpašums. Un ir bijis iepriekšējais finansējums līdz tam, un komisija parasti uh, liek uh, šo naudu uh, saņēmējiem iemaksāt kontā, kas uh, uh, ir saistīts ar procentu likmēm un procentu likmu piešķiršanu. Un jaunajā uh, uh, projektā nav nekādu uh, šādu risinājumu. 50 miljonu eiro ir tā summa gadā, par kuru runājam procentu likums no šādiem kontiem. Un mēs ar komisiju esam vienoti par šo pienākumu naudu glabāt kontos par kurām ir procentu likmes. Nu, mēs atliksim tātad tas, kas saņem naudu, viņa pienākums nav vairs šādos uh, kontos iemaksāt naudu. Bet, ja ir šādi eh, procenti un procentu maksājumi, tad tie, tiem jānāk par labu uh, projektam. Tātad mēs svītrojam pienākumu uh, šos, uh, šos līdzekļus glabāt kontos, kas ir saistīti ar uh, procentu izmaksām, bet ja tāda procenta ir, tad mēs šeit nevaram darīt tā, it kā tāda nemaz nebūtu. Tātad, ja procentu maksājumi ir, tad tiem ir jātiek izmantotiem projektā. Uh, Nu, pētniecības institūti nedrīkst, piemēram, Ziemassvētku uh, balvas ar to finansēt ar šādiem procentu maksājumiem. Tas kaitē ES tēlam. Un vislabāk būtu, ja šādu procentu likmi nemaz nebūtu, un tad uh, mums par to vairs nebūtu jārūpējas. Tas ir tas, ko gribējam. Nākošais. Mēs runājam par miljonu summām, un ko mēs darām tad, ja tas, kas saņem naudu, atsakās naudu nodot tālāk, jo viņš grib šos, šīs procentu likmes izmantot. Tātad mēs nu praktiski it kā rūpējamies par to, ka nauda nemaz netiek uh, dota tālāk, bet nu paliek pie tā pirmā, kas naudu nedod tā kontā, par kur viņam nāk procentu maksājumu un tikai mēnešiem tālāk dod šo naudu tālāk. Nu, tātad mums ir jāparūpēs, lai šī nauda patiesi nonāktu tur, kur tai jānonāk nevis uh, augstākajā valsts līmenī kaut kur palikt vai ekscelences tīklos, ka, kas pēc tam šo naudu sa, uh, dala kaut kādās platformās, nevalstiskās organizācijās, un viņi uh, ir pateicīgi par papildus finansējumu, un uh, viņiem vairs nav pēc tam jārūpējas par šīm procentu likuma maksājumiem. Un es uh, domāju, ka tas nedod uh, lielāku birokratizāciju, bet gan. Uh, atrisina problēmu, ko komisija nemaz nav zemē redzējusi. Un šādu runu es varētu uh, noturēt par katru no tiem jautājumiem, kur komisija saka, mēs uh, paaugstinam administrāciju. Un mēs uh, gribējām runāt par privātās un publiskās partnerības projektiem, par PPP. Un ir būtiski jauninājumi. Tātad PPP no viens puses un finanšu instrumenti. PVE eksistē balstoties uz 187. pantu, piemēram, kopējās tehnoloģiskās iniciatīvas un ITER. Par to līdz šim nav bijuši nekāda risinājuma uh, budžetā, jo ir tikai padoms regulas, un ITER jautājumā mēs redzējām, ka ir problēmas, ka ir pretruns starp budžeta izpildes noteikumiem un padoms regulu. Uh, un uh, finanšu regulēt. Tas, ko mēs esam pārredzējuši, tas nevienmēr ir bijis uh, padomē regulējumā. Un tādēļ mēs, mums jāpadomā, vai mēs vēlamies tādu konstrukciju, kur paši nemaz neesam vairs iesaistīti, vai arī mēģinam nu, kaut kādā veidā saglabāt arī mūsu teikšanas uh, spēju. Jo parlaments nākotnē PPP dibinot tiks tikai uzklausīt, jo nav vairs juridiskās citas bāzes. Tādēļ, man liekas, ka mums ļoti būtiski ar šo jautājumu jānodarbojas. Komisijas priekšlikums. Uh, paredz trīs PPP veidus. Tātad PPP balstoties uz nacionālo likumdošanu, PPP balstoties uz līguma noteikumiem un balstoties uz sekundārām tiesīm. Tā ir trešā PPP forma. Mēs atzinīgi to vērtējam, kā PPP vispār ir jautājums atrisināts. Jo līdz šim ir bijušas lielas neskaidrības. Un komisija nu, ir atvērusi visas slūžas burtiski. Uh, jo priekšlikumi, kāda ir izteikti, nav precīzi un uh, ir stāstīta ar dažādu interpretācijas iespēju, un tas nāk privātiem partneriem par ļaunu, jo neskaidrības pagātnē uh, sodi par to bija kontrolas un nav līdzekļu atmaksā. Mēs esam ieviesuši arī pienie, pienākums sniegt atskaitas mums, jo esam budžeta pieņemšanas iestādi, un gribu vēlreiz norādīt, ka mums nav iespējas kontrolēt PPP, e jo e, tas ir noteicis īpašos noteikumos. Mēs šeit e, tikai tiekam uzklausīti, un PPP saistībā ar nacionālām likumdošanas normām nozīmē, ka budžeta kompetence tiek nodota šiem privātām struktūrām. Un komisija pati būtu partners vai dalībnieks šādā uh, struktūrā. Tātad komisija kā partners dalību valstī un, bal, un, uh, un dibeni pēc nacionālās likumdošanas PPP. Tātad kopējs, mums liekas, ka mums ir nepieciešams kopējs Eiropas risinājums un tādēļ mēs. Uh, piedāvājam to svītrot, jo mēs nevarētu arī to kontrolēt, jo dalība valsts nacionālās tiesības un komisijas iesaisti tajā mēs neredzam, ne, nepārvaldam tādu ir atbildības riski, un tos nekad nu nevarēs tā pilnībā izvērtēt, līdz ar to mēs gribam svītrojumu šajā punktā. Un viss cits, kas tiek balstīts, dibināts balstoties uz sekundārām tiesībām vai balstoties uz līgumiem, Šeit vēlamies koplēmumu no parlamenta puses un komisijas uh, arī atļauj, ka nu, tāds deleģētās likumdošanas ietvaros būtu tāds uh, piemērcienīgs likumdošanas risinājums. Un mēs gribam, lai uh, revizijas palēta sniegtu atzinumu un lai tas tiktu iestrādāts uh, ITER gadījumā tas tā nebija, un līdz ar to mēs šodien vēl ar šo jautājumu strādājam. Piemēram, arī kā klīnas skai projektā bija tādas problēmas, bet tās nav tik smagas. Mēs gribam PPP gadījumā, būtiskos uh, gadījumos atkāpties no personāla statūtiem, jo domājam, ka tas būtu elastīgāk iespējams un ka tas palīdzētu PPP uh, e, labi strādāt. Un tāpat komisijas iekšējiem auditam un arī Olaf un revizijas palātai. Uh, jātiek iesaistītām. Un dokumentus, ko mēs saņemam gan budžeta, gan arī citus, mums ir pašiem savs dokuments nepieciešams un gribam, lai būtu uh, bilance par iepriekšējo gadu, mērķorientācija, administratīvās iznācas pārvaldība, darbinieku skaits un informāciju par finanšu instrumentu izmantojumu PPP ietvaros, lai tas viss tiktu sniegts. Jo arī PPP var dažādas finanšu instrumentus izmantot. Gribam caurskatāmīgi gan budžetam, gan budžeta pieņēmēji iestādēji, un tam ir jābūt apkopotam darba dokumentā par budžetu. Mēs domājam, ka tam ir jābūt PPP uh, darba mm, dokumentam vai nu vismaz sagatavots uh, um, dokuments uh, par aģentūrām. Nākošais punkts - finanšu instrumenti. Arī šeit mēs atzinīgi vērtējam, ka komisija grib risinājumu. Līdzinējā finanšu uh, instrumenta TNT jomā ir maz izmantoti. Un katrā gadījumā Jaspers un Jeremy programmās tas ir izmantots kā arī TNT projektos mēs mēģinām priekšrocības un trūkums izvērtēt un izdarīt secinājumus budžeta regulē. Un citēšu Eiropas investīciju banku, kas saka, ka a, finanšu instrumenti nu tā kā pārklājas un izklāja, izkliedē, izkliedēti ir. Un katrs, nu, praktiski dara savu atsevišķo lietu diskutējot ar priekšsētāju Maištad kungu, mēs esam izmaiņas veikt, proti atbildības risku noteikšanu. Revīzijas palāta jau noteica, ka viņi paši to nevar pārraudzīt, jo nu, praktiski viņiem nav tādas pieredzes pārbaudēm. Kalfinkungs ir pas, arī pētījumu organizējis, un no tā esam izdarījuši secinājumus esam uh, rūpējušies par kontrolas tiesībām un par projektiem. Pirmais projekts uh, neparedz uh, precizējumu. Komisija ir uzlabojusi dokumentu. Un tas ir pamats mūsu grozījumiem. Un uh, Tātad definīcijas ir skadrā, skaidrāk noteiktas, to piedāvājumu un bez tam arī finanšu instrumentu neveiksmīgas izmantošanas riskus gribam. Noteikti 167. grozījums ar to nodarbojas un komisiju. Mēs aicinām trešo pusi arī ievērot, lai ievērot pareizes finanšu pārvaldības pārredzamības proporcionāls nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principus. Jāsaka, ka vārds tulkojums ir uh, kļūdains. Uh, dokumentu sastādīšanas valoda ir bijusi angļu un uh, vēlos vienkārši šeit uh, norādīt uz to. Tad uh, tieša vadība un negribam, lai finanšu avots tiktu aizvietot ar ko gribam pārvaldības izmaksas caurskatāmību un interešu konflikts ar politiskām interesēm un uh, banku vēlamies novērst. Tas ir 170. grozījums. Tāpat arī uh, grozījumos ir uh, 137, piemēram, par Olafu un par uh, revizijas palātas 5 piekļuvi e, visu un to trešo pušu dokumentiem un informācijai. Un mēs gribam tāpat arī zinām, kāda attiecība ir starp ES kapitālu un trešo valstu kapitālu, kāda ir ieņēmuma izdevuma, kopēja riski ES līdzekļiem un budžetam kopumā un attiecībā uz instrumentiem, lai novērst panāktu to, ka saņēmējs varētu nonākt lielos parādos geogrāfisko uh, sadalījumu gribam un arī personālu pārskatu, kā arī um, citas status. Nu, tas ir tas, ko īsumā gribēju pieminēt. Bien, merci. Labi, paldies. Paldies mūsu abiem referentiem, kas. Uh, ļoti skaidri mums prezentēja galvenos punktus, par kuriem mūsu abām komitejām vajadzētu palīdzēt referentiem izveidot nostāju, tātad par finanšu regulu. Tas ir būtisks dokuments. Galvenais mērķis ir saskaņot stingrību un vienkāršību šajās procedūrās, ņemot vērā pēdējo gadu birokrātijas uh, pārspīlējumus, un tas ir diezgan sarežģīts uh, uzdevums. Helga Tripel lūdzu vārdu. Tātad paldies abiem referentiem par uh, viņu izklāstu. Uh, un par lielo darbu, kas ir ieguldīts. Vispirms gribētu vispārīgi pateikt, ka mēs eh, atbalstām Greslas kundze, kā zaļie, kad ir runa pār PPP. Bet man vēl ir arī daži papildi jautājumi par finanšu instrumentiem. Nesmu īsti pārliecināta, vai šeit nav pārāk stingri noteikumi. Un tāpēc gribētu pajautāt Greslas kundzei, Kāpēc viņa grib aizliegt komisijai uh, veikt uh, finanšu instrumentu netiešo pārvaldību? Un arī 172. grozījumā uh, mums ir uh, jautājums par to, cik lielā mērā Olaf var iejaukties trešajās valstīs. Ja Greslas kundze varētu atbildēt, tas būtu ļoti jauki. Paldies! Paldies! Vai citi kolēģi vēlas izteikties? izmantojot eh, mūsu abu līdzreferentu klātbūtni un arī komisijas pārstāvju klātbūtni, lai izteiktu komentārus un uzdot jautājumus. Karvajo kundze vispirms un pēc tam Odī priekšsādātāja kungs. Lūdzu, Karvajo kundze. Uh, thank you very much. Liels paldies, pavisam īsi. Gribēju pateikties uh, abiem līdzreferentiem Pateikties arī Greslas kundzei gribēju par labo sadarbību ar ITRE komiteju, jo vienkāršošanas ziņojumā, kur ir runāts par prasību vienkāršošanu izpētes un programmām, uh, mēs redzējām, ka no 70 eh, grozījumiem apmēram viena trešdaļa bija saistīta ar finanšu regulējumu izmaiņām. Es un Ordīja kungs nodavām šo informāciju Greslas kundzei, un viss tiks ņemts vērā finanšu regulējuma dokumentos tā, lai mums būtu iespēja izveidot eh, vienkāršotas, vienkāršākas izpētes eh, programmas nākotnē. Man liekas, ka izpētes programmu vārdā un e, mazo vidēju uzņēmumu vārdā e, būtu atbalstāms šāda veida izmaiņas regulējumā. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi, un atgādināšu, ka cik, divas e, citas komitejas tos atzinumu, jo tās arī šī finanšu procedūra skartā ir Rūpniecības komiteja, kas ir arī kompetenti attiecībā uz pētniecību, un arī Reģionālo lietu komiteja. Tāpat arī man atgādina, ka ārlietu komiteja eh, vēlas eh, atzinumu sniegt. Tagad eh, vārds priekšsādātājiem Odija. Jā, nu pavisam īsi atgriezīšos pie idejas, kas ir tāda ambicioza. Man tika teikts, ka tā ir nereāla mūsu institūcijās, bet gribēju vēlreiz runāt par 156. punktu, par 186. grozījumu, par um, termiņiem Uh, pat laban 2009. gads ir un 2010. gadā viss budžeta pieņemšanas, un mēs parlamentā balsojam pirms 15. māja. Privātā sektorā, ja uh, struktūras ir ļoti sarežģītas ar filiāli un uh, lielām. Um, lielu uzņēmumu skaitu, tad kontus izskata 15. janvārī pēc uh, budžeta gada noslēgšanas. 31. Uh, martā tie tiek uh, publicēti un ir reti, ka mm, līdz 30. jūnijam tas netiktu apstiprināts. Tādēļ mans priekšlikums ir, man liekas, ka loģiski būtu, ja mēs kopā pārdomātu, vai budžeta pieņemšanas procedūra būtu iespējama gadā pēc uh, kontrolas veikšanas. Tātad problēmas ļoti komplekss, tulkojums un citi jautājumi. Es zinu visu šīs problēmas, es vienkārši gribu uh, vērst uzmanību uz to, ka revizijas palāta un administrācija, ka kontus var uh, skatīt uh, visu gadu. Un 15. jūlijā, piemēram, tiek veikts arī uh, Um, skatīt arī februārī un martā. Un audits tika veikts visu gadu. Un es redzu, ka. Es gribu teikt, ka 31. marts uh, konta slēgšana, 30. jūnijā revizijas palāta, uh, dod savu atzīmi, un parlaments sešu mēnešu laikā var savu politisko kontroli veikt. Man teica, ka tas ir neiespējami, bet nu, vēlējos vēlreiz atkārtot šo domu. Priekšsēdēs, paldies! Tas ir arī tas, ko Rivalīnī kungs, Rivalīnī kungs teica, un tas ir tāds ļoti būtisks jautājums, jo politiski ir ārkārtīgi sarežģīti publisko viedokli interesēt a posteriori jautājumos Nu, politiskajā dzīvē tas, kas ir interesanti, tas ir šodienas lēmums par rītdienu, nevis zināt to, kas notika vakar. Tas jau ir sarežģīti. Un ja vēl papildus visam ir pārāk ilgs termiņš starp brīdu, kad uh, budžets ir pieņemts un tad ir vērtējums par šo izpildu, proti budžeta pieņemšanas procedūru, nu tad tas uh, visu lietu padara vēl tikai sarežģītāk par uh, medijiem un uh, pārējo. Tagad Kalfina kungs. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu pavisam īsi ja, nokomentēt tādus vispārīgākus jautājumus, nepievēršoties konkrētiem pantiem. Gribētu pirmkārt pateikties uh, referentiem par paveikto darbu. Ir uh, tiešām reti, kurš ziņojums, kas tiek tik smalki izstrādāts un apspriests kā šis Un, manuprāt, tiešām ir eh, virzība eh, fondu izmantojumu uzlabojumā. Kā jau Karvajo kundze minēja, es eh, runāju itra komitejas vārdā, tad viss, kas ir saistīts ar zinātnu un pētniecību, šī ir tiešām tāda joma, kurā ir ļoti e, sarežģīti pielietot šos regulāros noteikumus e, fondu izmantojumā. Un tomēr gribētu teikt, ka e, pabeidzot teksta versiju, mums būtu jānodrošina, ka kontrole, kontrols tiesības, kas tiek sniegts parlamentam, nebūtu tā, ka tas atrisina vienas problēmas, bet rada citas problēmas, lai tas nebūtu pārāk liels sloks. Vienkārši pāris piemēri par PPP, uh, ko Greslas kundze minēja. Mums ir prasība pēc virknes dokumentu, uh, tā skaitā arī par PPP, uh, kas darbojas, tie ir jāveic analīze, kā tās darbojas un tā tālāk. Un es domāju, ka tas nozīmēs ka daudz informācijas būs parlamentam. Nezinu, vai mēs varēsim sagramot visu šo informāciju un izmantot to tālāk. Tātad es uh, gribētu panākt šeit tādu līdzsvaru kontrols un informācijas procedūrās, lai mēs uh, noteiktajā termiņā varam uh, šo informāciju izmantot. Un vēl pāris jautājumu par finanšu instrumentiem. Tur ir jāpadomā par pāris lietām, jo finanšu instrumentu gadījumā tie ir val, publiski budžeta līdzekļi, kas tiek izmantot kopā ar citiem finansējuma veidiem. Protams, mums ir jāveicina, jāstiprina kontrola, jāpastiprina pārbaudas, lai nodrošinātu projektu efektivitāti, bet mums ir jābūt arī ļoti piesardzīgiem uh, Uh, cik lielā mērā, cik lielā apmērā gribam oficiālu informāciju, tādu formālu informāciju, lai uh, nebūtu tā, ka mūs nopludina ar informāciju, kuru pēc tam nevarēsim apspriest, jo tās būs par daudz. Gribētu tiešām uh, paust atzinību Greslas kundzei par to, kādas izmaiņas viņi ir ieviesus nacionālajās deklarācijās. Tas ir ļoti svarīgi, jo uh, nacionālajām dalībvalstīm tiek dots lielāks pilnvars un līdz ar to arī lielāka atbildība kontrolējot Eiropas fondu līdzekļu izlietojumu. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs veids un vajadzētu turpināt tā strādāt arī nākotnē. Te ir tādi diezgan vispārīgi komentāri. Mēs noteikti vēl strādāsim pie teksta kopā, kas gan jau ir pabeigts, bet mums būs vēl konkrēti priekšlikumi. Paldies, dārgais kolēģi, Jorans Ferms. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot tādu vispārējāku politisku jautājumu par šī sarežģītā projekta iznākumu. Tad, kad mēs runājam par finanšu nosacījumiem, viens no galvenajiem mūsu mērķiem ir padarīt šo sistēmu vienkāršāku tiem, kas izmanto šo finansējumu, tā lai tas tiktu izmantot efektīvi, tā lai pilsoņu pieteicēju un tā tālāk viedoklis tiktu ņemtu, tikts ņemtu, būtu ņemts vērā. Eh, jo parasti mēs runājam tikai par mūsu pusi, bet neņemam vērā arī otras puses viedokli. Ir skaidrs, ka šo finanšu nosacījumu pārskatīšanas rezultātā mums būtu jāspēj pateikt pilsoņiem, ka jā, tagad Eiropas finansējumu iegūt ir vieglāk, izmantot vieglāk, pretējā gadījumā mēs nebūsim panākuši vēlamo. Ar interesi izlasīju šo darba dokumentu, tīpaši pirmo paragrāfu, kur referentis saka vai jautā, vai komisijas priekšlikums vienkāršo finanšu nosacījumus? Un atbildi ir nē. Es saprotu, ka referenti mēģina šo sistēmu labot, bet problēma jau šeit ir liela, jo mēs zinām, ka, piemēram, izpēc un attīstības jomā finansējumu var atrast eh, daudzās un dažādās Eiropas uh, iestādēs un programmās un arī nosacījumi atšķirās, un tas pats attiecas uz citām jomām. Es zinu, piemēram, ka Zviedrijā mums ir viena iestāde, kas strādā ar integrācijas fondu un ar Eiropas sociālo fondu. Bet nosacījums šiem finanšu instrumentiem atšķirās, jo uh, šie finansēšanas instrumenti tiek kontrolēti dažādās komisijas daļās. Varbūt, ka mēs varētu kaut kā uh, saskaņot visas šīs te prasības, piemēram, iepirkumu, kontroles, pieteikuma nosacījumus un tā tālāk. Bet ja šo debašu rezultātā sistēma kļūs vēl sarežģītāka, nevis vienkāršāka, tad mums būs liela politiska problēma. Es tikai gribēju, lai līdzreferenti apstiprina, vai mans eh, viedoklis ir pareizs Es redzu, ka jums ir vesels, sar, vesels saraksts ar grozījumiem, kas mēģina vienkāršot šo sistēmu. Es ceru, ka ar to pietiks, bet nesmu īsti pārliecināts par to, ka tas tiks arī panāks. Varbūt referenti varētu man to apliecināt. Paldies, kolēģi, tagad Jans Mulders. Thank you, uh, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nevienu nepārsteigs tas, ka es ticu nacionālām deklarācijām. Uh, un ir skaidrs, ka būs nepieciešams, ka dalību valstīs kāds uzņemas politisko atbildību par Eiropas līdzekļu tērēšanu. Šeit nav runa par birokrātiskām lietām, bet par politisko atbildību, par deklarāciju, par to, ka nauda tiek tērēta atbilstoši. Ja valsts sniedz deklarāciju, kas ir maldinoša, tad uh, attiecīgiem cilvēkiem tas politiski nenāks par labu. Tāpēc es gribēju pasvītrot šo te punktu. Tāpat kā iepriekšējais runātājs, es neesmu tā uzreiz pārliecināts, ka šeit tiks panākta procedūras vienkāršošana. It īpaši, ja mēs runājam par visām tām detaļām, kas visās institūcijās ir jāizpilda gada no gada, es esmu redzējis, cik daudz dokumentu ir jāizpilda un neesmu pārliecināts, ka kādam būs laiks noskaidrot, cik, piemēram, cilvēki kaut kur delegācija Afrikā kaut ko dara. Un es nezinu, vai būs arī interesi par šādu veidu detaļām. Un ir skaidrs, ka sistēma tāpēc ir lielā mērā jāvienkāršo. Šeit mēs runājam par kaut ko vairāk nekā mūsu parastie priekšlikumi. Es gribētu zināt, kāda ir komisijas attieksme pret šiem priekšlikumiem, jo, protams, ka ir jāpanāk līdzsvarota pieeja starp dažādu komiteju priekšlikumiem. Protams, būtu labi arī, ja sekretariātam būtu laiks sastruktūrizēt grozījumus noteiktās sadaļās, tā lai mēs zinām, kas uz ko attiecas, kur ir atšķirības saistībā, piemēram, vai salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, varbūt, ka mums šeit varētu noderēt arī tāda profesionāla palīdzība. Paldies! Paldies, kolēģi! Vai kāds vēlas uzstāties? Jā, protams, referenti teiks noslēgumu vārdus. Bet uh, citi kolēģi, ne, viņi nevēlas izteikties. Tātad uh, komisijas uh, pārstāvji, paldies, kas pārstāvēt augstā līmenī. Un jūs varat tagad komentēt vai atbildēt, uh, izmantojot šo iespēju. Un pēc tam divi referenti teiks noslēgumu vārdus. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Oui, bonjour, je... Jā, labdien! Es esmu centrālā finanšu uh, dienesta direktors Eriks Paradī. Mēs runājam tagad uh, par šo nozīmīgo dokumentu un uh, par, uh, protams, uh, finanšu noteikumiem un uh, finanšu regulējumu. Visi uh, noteikumi un finanšu uh, regulējumi, kas ir attiecināti uh, uz visām institūcijām arī izņēmumi un visi citi jautājumi ir mūsu kompetencē. Mēs ar šiem jautājumiem visu laiku strādājam, proti ar šiem finanšu noteikumiem. Bija daudz deputātu, kas uzstājās, esmu ļoti iepriecināts, kas nozīmē, ka ir pieauguši interesi par šiem finanšu noteikumiem, jo grozījumu iesniegšanas termiņi tuvojas un balsojums uh, būs, ja es uh, pareizi saprotu, jūlijā. Tātad šis brīdis ir nozīmīgs arī mums, lai uh, mēs varētu izteikt mūsu argumentus attiecībā uz grozījumiem, ko iesniedz divi referenti. Un pāris piezīmes mm, tādas principiāls um, sākumā. Ir zināma hierarhija regulējumā, kas ir piemērojams tiem, kas saņem ēst naudu. Tātad sākumā ir finanšu regula. Un to jāizmanto visās eh, jomās, kas tiek finansēts no es budžeta. Lai arī kāda būtu partneri, kas saņem uh, eh, fondu līdzekļus vai kas iesaistās budžeta izpildē. Un tad ir deleģētie akti. Nu, tas ir jaunums Lisabonas līgumā. Tās ir uh, leģi, uh, normatīvās iestādes, kas pieņem lēmumu, ka daļa no uh, lēmumiem un daži jautājumi ir tādi nu, netik plaši <clears throat> izmantoti. Un ka komisija var pieņemt uh, uh, savus uh, noteikumus. Tie ir šie deleģētie akti. Un līgums uh, paredz to, ka ja parlaments un uh, padomi uh, nolemj, ka viņi nav apmierināti ar šādu deleģēto aktu izpildu, tad viņi var atsaukt šīs, uh, uh, šos, šos aktus. Pirms gada jau iesniedzām mūsu uh, viedokli parlamentam un padomai, izteicām mūsu argumentus un ir uh, darba dokuments izstrādāts komisijas dienestos, jo uh, Komisija neko citu nevar piedāvāt kā finanšu regulu. Respektīvi, nu, komisija var to tikai uh, pieņemt uh, tajā ietvarā, cik tālu finanšu regulējums ir spēkā. Šie deleģētie akti atbilst 290. Lisbonas līguma punktam un ir izmaiņas un grozījumi, ko referenti ir izteikuši par šiem. Un mums liekas, ka tie ir nu, zināmā uh, mērā pret mūsu uh, līguma interpretāciju un arī pret uh, saprašanās memoranda, ko trīs institūcijas nesen pārakstīja, lai ieviestu uh, līgumu. Un vēlos uh, vērst uzmanību, ka mēs redzam problēmu, mēs esam pārdomājuši, jau kopš pēdējās tikšanās reizes ar Greslis kundzi par priekšlikumiem, kuri varbūt varētu novērst to, ka trīs pēdējie grozījumi, kas ir par šiem aktiem, kā par tiem tiktu balsots, un tas nebūtu vajadzīgs, jo padoms un, komis, un parlamenta, un, nu, teiksim, kompetences tiktu saglabāt pēc mūsu priekšlikumu. Tātad bāzes akti tie ir, piemēram, attiecināti uz pētniecību, uz ārējām attiecībām, struktūra fondiem un citas. Šī, tātad šie bāzes akti balstās uz dažādiem līguma pantiem. Likumdevēji tie paši dažādos, teiksim, sastāvos, kas ir balsojuši par šiem bāzes aktiem. Problēma ir tāda, ka ir nepieciešams padomē un parlamentā un koherents pieejas mehānisms par šiem bāzaktiem un tam, kādi finanšu noteikumi tiek pieņemti. Proti, parlamentārieši un, un plenārsēdi un budžeta komiteja padomi un a, padomi kopumā. Tātad ir šī hierarhija jūs redzat šo komplekso darbu. Un trienālē tas tiek regulēts. Nu, būs sarežģīti to mainīt, jo, lai to mainītu, katru reizi būs likumdošanas procedūra, normatīvā procedūra, ja kaut kas tiek mainīts šajos finanšu noteikumos. Uh, Bet, nu, dažkārt vienkāršāk būtu tad, kad ir nepieciešams pieņemt deleģēto aktu. Un būtībā ir skaidrs, ka tas, kas ir attiecināts uz finanšu regulējumu, ir tāpat arī pareizs uz sektoriālo bāzes aktu. Un, ja vēlamies ko mainīt, tad, nu, atkal jāsāk likumdošanas, jeb normatīvā procedūra. Tā tad ir jābūt uzmanīgiem to, kas tiek šajos uh, trīs uh, punktos uzskatīts. Finanšu regulējumam un finanšu noteikumiem jābūt uh, principiem un arī jābūt izņēmumiem. Un ir otrais punkts, kas runā par šādiem izņēmumiem, tad ir deleģētie akti, par kuriem var vienoties, bet tie ir akti, kurus pieņem komisija, nu tā paredz to līgums, un tie ir vienkāršāk mainīti jo tas dod lielāku elastīgumu. Un tad ir sektoriālie akti, kuros jā, patiesi, nu, jāatzīst, ka likumdošanas procedūra ir tikpat ilga kā finanšu procedūra. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Paldies, priekšsēdētājkungs, mums paliek tikai 5 minūtes, un tā kā es gribu dot vēl vārdu līdz referentiem, kuriem tika uzdot jautājumu, vai jūs varētu izteikt savus secinājumus? Jā, nu labi, es mēģināšu ātrāk pabeigt par caurskatāmību un pār informācijas sniegšanu, bet mums informāciju saņemam no dalību valstīm, tad varam atskaitīties. Un ar budžeta projektu 2800 lapas informācijas tiek sniegts par kopienas aģentūrām ir 450 lapas pušu informācija, un es gribētu lūgt, lai papildus prasības. Uh, ar finanšu regulējumu, ar um, budžetu projektu vai centos, lai tiktu samazināt un um, lai nu, vienkārši vienkāršot un lai zinātu to, kas eksistē jau tagad. Un vienkāršošana tā ir ļoti nozīmīga un tas ir arī mums. Tas ir viens no būtiskajiem mērķiem. Un tā vienkāršošana ir saņēmējiem, bet arī institūcijām. Mēs esam, esam periodā, kur administratīvie izdevumi ir uh, ļoti pretrunīgi vērtēti un viens uh, pārvadums, tās ir 30 darba dienas uh, vienam darbiniekam, tad prasības, kādas uh, tiek izteikts, tās visas ietekmē administrāciju un uh, cilvēku resursus. Nu, tas ir jāievērā. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu ļoti daudz ko teikt, bet, nu, paldies, ka devāt vispār man vārdu. Paldies. Nu, paldies katrā uh, gadījumā. Strādāsim kopā, darbs turpināsies. Inga, vai jūs vēlaties um, teikt uh, noslēgumu vārdus? Jā, paldies par kolēģi teikto. Sākšu ar Mulderu kungu. Ir šie dokumenti jau sen, protams, ar salīdzinājumiem, ar to mēs arī sākām. Mēs paši arī gatavojam virkni dokumentu un mājaslapā tos do, daram pieejamus, jo vēlamies, lai tas, ko mēs šeit darām, būtu saprotams. Saprotams, kāpēc mēs to darām, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Ein Gegensatz von dem, was man von Es redzu, ka šeit eh, runājot par uh, informācijas prasīšanu no komisijas un dalībvalstīm ir atšķirīgas lietas, kas tiek prasīts. Un šeit uh, ir netiešā pārvaldība, tas mums ir jāapzinās. Un šo jauno fāzi, kur mēs nemaz negribam aizkavēt, Ripels kundze, uh, Mēs gribam vienkārši zināt, kas tiek darīts un kas to dara, jo, manuprāt, ir tiešām atšķirība, vai banka lieto uh, ēst naudu vai nevalstiskā organizācija. Mēs labprāt būtu uzzinājuši jau laicīgi, uh, kāpēc uh, šie lēmumi tiek tā pieņemti un ne savādāk, jo mēs uzskatām, ka šeit ir arī iesaistīti politiski jautājumi. Vienkāršošanas jautājums ir, protams, principiāls, un uh, komisija uh, izstrādā šos noteikumus, kā mums, kā budžeta komitejām, budžeta kontrolas komitejai, uh, kāda mums ir ietekme uz uh, noteikumiem šīm programmām. Mums nav nekāda ietekme, vienīgā ietekme mums ir uz budžeta regulu. Un uh, vienkāršošanas priekšlikums būtu tad atcelt budžeta regulu visu. Uh, reglamentāsim eh, fondos, bet nē, tieši otrādi. Šie specializētie likumdošanas akti neievēro pilnībā budžeta regulu, tieši tāpēc arī ir tik daudz problēmu dažādos fondos, arī pētniecības jomā. Mēs tiešām cenšamies uzlabot situāciju. Un kā vēl jau kundze, man ir prieks, ka a, attiecībā uz ITER ir bijusi viedokļu mājaņa. Uh, bet tas nav atkarīgs no budžeta regulas, bet eh, no uh, noteikumiem attiecībā uz programmām, jo franču komisārs izsit caur šos noteikumus. Tad deleģētie tiesību akti. Mēs eh, savos uh, ieteikumos sekojam Sājera ziņojumam un juridiskā dienesta uh, Uh, teiktajiem. Mēs uzskatām, ka bīstami ir nepiedāvāt procedūru, kā mums rīkoties ar uh, delģētiem tiesību aktiem. Mēs vēlamies norādīt uz šo vienoto raksturu budžeta regulai. Uh, tiek teikts, ka nebūtiskas daļas tikai var reglamentēt deleģētajos tiesību aktos, bet ja mēs paraugāmies uz ieviešanas noteikumiem, tad ir arī ļoti daudz būtiskas lietas, kas tur tiek reglamentēts. Un šīs būtiskās daļas kopā ar komisiju esam centušies identificēt, lai tās iekļautu budžeta regulā. Bet uh, Nav jau tā, ka tas kaut kas kaut kā tiek patvaļīgi darīts. Mēs esam tiešām konsultējušies ar komisiju, un tā kā daudz lietas ir būtisks lietas, tās ir jāiekļauj budžeta regulā. Izpildus noteikumi komisija varēja tos mainīt pēdējos gados, vienīgā izmaiņa bija budžeta regulā. Nav jau tā, ka komisija būtu jau izmantojusi šo tagad ieviesto to elastību, bet uh, tikai atņemt mums mūsu tiesības, nē, tā nevar. Mums ir vairāk tiesības līdz ar Lesabonas līgumu, tās vajadzētu arī izmantot. Un nevajadzētu baidīties no informācijas budžeta kontrolas komiteja ir tā, kas uh, ir cieši iesaistīta šajā pasākumā. Uh, viņi jau ir ļoti labs dokuments sagatavojuši ar darba dokumentiem, bet mēs, protams, uh, teicām, ka operācijām ir jābūt identificējumām un nevis pateikt, Āzijai ir 80 miljoni un jāprasa 17 cilvēkiem, kurš cik ko par ko saņem. Mēs gribētu tādu detalizētāku uzskaitījumu. Tātad eh, tur, kur ir iespējams, eh, mēs vēl paši iesniegsim grozījumu, bet budžeta kontrolas komitejā nav vispār tādu kompilēto dokumentu, tur viss ir jādara atsevišķi, un tāpēc mēs mēģinājām uh, lai to, tas, kas tiešām tiek jau darīts, būtot izpildes eh, apstiprināšanas procedūrā, lai tas tiktu izmantots, jo komisijai tāpat šī uh, informācija ir jāsagatavo, un mums tad uh, ir jāprasa speciāli šī informācija, tātad te nav runa par, ne par kādu jaunu uh, informāciju, te ir vienkārši par to, lai tā būtu pieejama. Tas ir mūsu priekšlikuma mērķis. Paldies visiem kolēģiem! Uh, ka piedalījās debatēs Tripels kundze. Mēs gribam zināt, kurš veids šo netiešo pārvaldību. Mēs eh, finanšu instrumentu kontekstā nevēlamies eh, neko aizskavēt, bet gribam iesaistīt šeit EIB, nevis privātās bankas, jo tad mēs eh, zaudēsim pārskatu un kontroli. Tātad uh, privātās bankas, es tomēr esmu iemācījusies kaut ko no finanšu krīzes, tās nevēlamies iesaistīt un ceru, ka citi arī to paši ir mācījušies. Un uh, Odīkungs uh, minēja par to, mēs neesam apmierināti ar to, ko esam iesnieguši par budžeta izpildes apstiprināšanas termiņu. Mēs tur stīvējāmies, stīvējāmies, bet ieguvām tikai vienu mēnesi un jau tad uh, revīzijas palāta protestēja Tātad lūdzu, esiet laipni, mēs tātad apvienojam šos argumentus. Tie, kas grib šo mēnesi, var septiņus grozījumus pieņemt, tie, kas negrib, tie var noraidīt. Mēs domājam, ka šis viens mēnesis būtu iespējams, varbūt, ka tad vēl kādam būs kāda labāka ideja. Paldies! Paldies! Gribētu pateikties mūsu referentiem, paldies visiem, kas izteicās, paldies arī komisijas pārstāvim. Es domāju, ka tagad mēs labāk izprotam katras puses bāžas un arī to, ko dara mūsu referenti. Kas attiecas uz mūsu darbu turpinājumu, atgādināšu, ka kopīgā darba grupa, kuru vada mūsu abi līdzreferenti, tiksies šo pēcpusdienu no vieniem līdz trījiem un uh, rītdien arī pēcpusdienas sākumā un uh, nedēļas beigās ITRA komiteja pieņems savu atzinumu un izskatīs uh, arī reģionālās attīstības komiteja savu atzinumu, un pēc tam 8. jūnijā būs atkal kopīgās darbgrupas sēde, Un uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikti 9. jūnijas 10.00. Paldies, priekšsādātāja kungs, piedāvāju jums slēgt šo sēdi. Tātad mēs kopīgi varētu izlēmt slēgt šo sēdi. Paldies, sēde ir slēgta.